lapā, un, uh, ja pareizi saprotu, tad varat to nolādēt jau, lejupielādēt jau tagad no Sanko mājaslapas. Tātad uh, man ir jāpasaka tikai tas, ka mums jāpieņem darba kārtība, vai mēs varam to pieņemt. Paldies! Es domāju, ka nekāda protokola mums nav jāstiprina, un priekšādātāja paziņojuma arī nekādi nav. Tagad pāriesim pie pirmā saturiskā darba kārtības punkta. Vienkārši atgādināšu priekšvēsturi šim ļoti svarīgajam pētniecības darba rezultātam par vienoto tirgu. Tika veikts uh, tirgus pārskatīšanas ziņojums šajā komitejā, un deputāti uzskatīja, ka būtu svarīgi saprast un kvantificēt pilsoņu bažas par pieeju vienotiem tirgumu. Un vispārīgi runājot, eh, mēs taču vēlamies arī uzlabot mūsu politikas darbu, balstoties uz pierādījumiem, uz pieredzi eh, un labāk izprast, kā patērētāji uztver vienoto tirgu. Un tie, kas bija šeit iepriekšējā sasaukumā, atcerēsies, ka bija ļoti svarīgs Annas Hēdas ziņojums. Tas bija pirmais pārskats, eh, kas tika pieņemts 9. martā vienotiem tirgumu šis rezultātu apkopojums. Un uh, mēs visi šeit bijām klāt šajās sēdēs, un uh, tāpēc man liels prieks, David, ka jūs atkal esat ieradies pie mums koma, komitejā. Un uh, tagad došu jums vārdu pastāstīt, kas ir šajā pētījumā. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāja kungs, par šo iespēju prezentēt jums uh, mūsu darbu. Uh, šī te prezentācijas kopijas tiešām ir pieejamas uh, zālē, un mūsu mājaslapā ir pieejams arī tūkojums visās oficiālajās valodās. Um, one... Atgādināšu, kāpēc iekšējā tirgus novērošana no patērētāja viedokļa uh, E, ir svarīgi ekonomisku un pilsoņu viedokļu dēļ. E, neaizmirsīsim, ka e, patērētāju tēriņi ir 56% no Eiropas Savienības IKP. Tas ir milzīgs procents, un tāpēc ir ļoti svarīgi pieņemt pareizus lēmumus. Patērētāji, kuriem ir pareizi instrumenti un prasmes saprast šos te piedāvātās izvēles, viņi var tad ir kā apbalvot uh, tos pakalpojumu un preču sniedzējus, kas ir visinovatīvākie un visefektīvākie. Mēs gribam taču, lai šie uzņēmumi attīstās, uh, ražotāji, patērā, uh, pakalpojumu piedāvātāji. Mēs taču vēlamies, lai šie uh, tirgus dalībnieki tiek atalgoti, jo tas attīsta tirgus. Ja patērētāji to nevar darīt, tad uh, tirgi attīstās nepareizi. Un, lai to parādītu, Es uh, um, citēju šeit eh, neseno Nobela prēmijas saņēmēju teikto. Tātad tiek teikts, ka. Uh, ja um, meklēt un izvēlēties ir pārāk sarežģīti, tad um, patērētāji nevēlas to darīt, un tas, uh, tad tirgus kļūst par tādu monopolistu tirgu. Tātad uh, patērētājiem ir jābūt vieglam veidam, kā noteikt eh, labāko cenu, labāko piedāvājumu. Šī sistēma nedrīkst būt pārāk sarežģīta. Mēs zinām arī to, ka patērētāji, kas ir informēti, viņi labāk var uh, virzīt inovācijas, uh, kas ir tik svarīgas mūsu ekonomikas atjaunotnē. Un labākie uzņēmumi ir tie, kas ņem vērā patērētāju viedokli, uh, to iestrādājot jaunu preču un pakalpojumu izstrādē. Visās Eiropas Savienības dalību valstīs eh, patērētāji varbūt nav īpaši pārliecināti, nav īpaši labi informēti, un ja viņi tad viņi, eh, tad ir jāievēro patērētāja likumdošana. Un tāpēc, mūsuprāt, patērētāju um, labsajūta ir ļoti svarīga. Ne tikai eh, konkurences dēļ, bet pašu pilsoņu dēļ. Ja ir pārāk daudz informācijas, tad, eh, un ja ir eh, negodīga komercprakse vai reklāma maldinoša, tad tas rada zaudējums patērētājiem, un pirmo reizi mēs esam beidzot izmērījuši, kādi ir šie zaudējumi un tā konservatīvi uh, vērtējot, tie varētu būt 0,3% no e SIKP, un to zaudē patērētāji. To jūs redzat šajā rezultātu apkopojumā. Nākamais. Mēs uh, veicam divus uh, rezultātu apkopojumus gadā ar nedaudz atšķirīgiem mērķiem. Šis ir rudens pārskats, kas skatās uz tirgiem, kas nav īpaši veiksmīgi darbojušies. Uh, Nākamēnes nāks klājā pavasar pārskats, un tur tiek skatītas divas puses vienotiem tirgum. Pirmkārt, digitālā darba kārtība, e-komercijas starptautiskā pārobežu mērogā, kā mēs sasniedzam šos mērķus, un otrkārt mēs skatīsimies nacionālos, skatīsim nacionālos patērētāju apstākļus, jo lielā mērā šeit tieši nacionālās iestādes ir atbildīgas par informēšanu un a, a, izglītošanu attiecībā uz patērētājiem. Ja tās nepild savu pienākumu, tad a, iekšējais tirgus no tā cieši. Tad, tad mēs vērtēsim pavasar pārskatā, kā dalībvalstis ir a, darbojušās. Oktobrī publicētais pārskats, a, tas ir jūs priekšā, un pirmo reizi ir. A, a, sarindoti secībā 50 svarīgākie tirgi, ņemot vērā mājasēmniecību tēriņus, kas ir apmēram 60% no patērētāju tēriņiem, un tas ir apkopots visās 27 dalībvalstīs. Eh, to mēs izdarījām ar eh, unikālu aptauju. Mēs jautājām patērētājiem ar pavisam nesenu pirkumu pārskatu raudzījāmies tieši uz konkrētiem pirkumiem un nevis uh, prasījām viņu iespaidu, bet mēs tieši prasījām konkrēti cilvēkiem par produktiem, ko viņi ir pirkuši. Tātad viņi zināja, par ko viņi runā. Mēs uzdevām ļoti svarīgus jautājumus par tirgus darbību. Mēs prasījām, vai bija vienkārši salīdzināt piedāvājums, produktus un uzņēmumus. Un atgriežoties pie šīs Nobelbāla laureāta uh, citāta, ja ir grūti salīdzināt, tad tirgus sāk darboties kā monopola tirgus. Un tāpēc mēs jautājam, vai ir vienkārši salīdzināt. Mēs jautājam, vai viņi uzticas uzņēmumiem, ka tie ievēro patērēt aizsardzības likumdošanu. Tirgos, kur šīs uzticības nav, tas uh, kaitē jaunu uh, uzņēmumu ienākšanu tirgū, tā nenotiek, un uh, patērētāji vienkārši nepirks tie, produktu šajā tirgū. Tad. Uh, Mēs skatījām arī eh, dažādas problēmas un sūdzības, vai viņi ir saskārušies ar problēmiem šajās tirgos. Pakalpojumu tirgos mēs skatījāmies arī eh, pakalpojumu piedāvātāja maiņu, tātad šo pārēju no viena patērētāja piedāvātāja uz pie cita. Un ja cilvēki nemaina eh, pakalpojumu piedāvātāju bieži, tad kaut kas nav kārtībā. Mēs skatījāmies arī cenas tirgos, lai nodrošinātu uh, Uh, ka mēs uh, esam novērtējuši cenu atbilstību vai neatbilstību. Un mēs veicām arī divus padziļinātus pētījumus uh, interneta piedāvājumā un gaļas un gaļas produktu tirgū. Un šajos pārspaktos mēs norādām, kur ir problēmas, uh, mūsu ekonomikai un vienotajam tirgumam, un tad mēs arī uzsākām šos divus pētījumus, lai padziļinātu, izpētītu, kāpēc šie tirgi ir tik neapmierinoši patērētājiem, un pēc šiem pētījumiem tad mēs izsakām ieteikumus. Tātad šo uh, rangu tabulu jūs redzēsiet. Uh, par šiem 50 tirgiem, un secinājums ir tāds, ka ir lielas problēmas pakalpojumu tirgos, jo īpaši eh, vispārējās intereses pakalpojumu tirgos eh, - enerģētikas, telekomunikāciju, transporta tirgos, tie ir šeit šajā ranga tabulas lejas galā. Tā ir tā uh, ekonomikas daļa, kurās, kurā patērētāji redz problēmas preču tirgi nedaudz labāks rezultāts uz, uh, uzrāda, uh, un to jūs redzat arī šajā tabulā. Šajā slaidā jūs redzat, uh, ka te, te jūs varat redzēt, ko mēs esam pētījuši par cenām iekšējais tirgus parāda tātad, ka cenas ir ļoti atšķirīgas, bet cenas var atšķirties arī pamatotu iemeslu dēļ, proti uh, dzīvošanas izmaksas, algas dalību valstīs ir atšķirīgas, un uh, analizējot cenas, mēs uh, preču cenas esam izvērtējuši, uh, skatoties uh, Uh, uz to, kā tās atšķiras uh, un vai tas ir pamatot vai nē attiecībā uz algām. Un uh, labajā apakšējā stūrī jūs redzat pakalpojumus, kā piemēram internets, kur ir milzīgas cēnu atšķirības Eiropas Savienībā, un šīs atšķirības nav nekāda saistītas ar ekonomikas apstākļu atšķirībām. Tātad mēs varbūt priecājamies, ka um, dārgākās uh, valstīs cenas ir augstākas, un tomēr mēs eh, esam satraukušies par eh, citām valstīm, kur eh, cenas ļoti atšķiras un nepamatot atšķiras, un tie ir tie tirgi, kas ir šīs tabulas lejējā labajā stūrī, jo tas nozīmē, ka ir problēmas iekšējā tirgū. Kā jau es teicu, mēs esam uzsākuši divus tirgus pētījumus, Uh, par internetu pakalpojumu nodrošināšanu un par tirgus, par gaļas tirgu. Šeit mēs cenšamies izmantot uh, nacionālos datus. Es jums parādīšos te 50 tirgus Eiropas līmenī, un šajā pārskatā atradīsiet tādu pašu sarakstu arī attiecībā uz katru dalību valsti. Tātad visi mūsu dati uh, ir tikpat uh, vērtīgi nacionālā un Eiropas līmenī, un jūs varat um, apskatīt jūsu dalību valsts uh, datus uh, un redzēt, ko tad jūsu valsts patērētāji saka, kas tad ir vājākie tirgi un sektori. Tātad mēs aicinām dalību valstis izmantot šos datus, uh, ko mēs esam publicējuši, lai prioritizētu rīcību nacionālā līmenī. Mēs runājam arī par sektoriem, kas uzrādīs sliktus rezultātus Eiropas līmenī un varbūt šie sektori paši var kaut ko darīt, lai uzlabotu uh, šo sektoru. Mēs cenšamies arī uzlabot savāktos datus, ņemot vērā patērētāju sūdzības, uh, cenšamies uh, veidot vienu datu bāzi, kurā būtu statistika par visām patērētāju sūdzībām Eiropas Savienībā, lai mums būtu ļoti uh, niansēta izpratne par to, kur patērētājs saskars ar problēmām. Un visbeidzot par cenām. Mēs joprojām vēl neesam pilnībā aptvēruši visu šo te cenu statistikas uh, daļu, bet mēs ļoti cieši sadarbojamies ar uh, Eirostat, lai uh, iegūtu visaptverošus un salīdzināmus cenu datus par visu Eiropas Savienību. Kā es teicu, mums ir um, divi uh, darba posmi, ir šis te monitoringa posms, uh, un pēc tam mēs iedziļināmies uh, šajos jautājumos, pētām jautājumus, piemēram, kā jau teicu, internets un gaļas tirgus. Esam veikuši arī pētījumus par uh, bankas kontu izmaksām, esam uh, publicējuši datus par būtiskām atšķirībām šajās izmaksās, piemēram, starp Franciju un Beļģiju. Un tagad šis darbs turpinās Eiropas un nacionālā līmenī ir dialogs ar banku nozari, uh, lai veicinātu banku uh, maksu salīdzināmību. Un uh, tieši investīciju sektors bija tas, kurā patērētāji jutās vissliktāk, uh, viņiem bija visgrūtāk izvēlēties, viņi saskarās ar visvairāk problēmu, tātad tas ir um, ranga tabulas lejas galā. Un tagad esam veikuši pētījumu, lai labāk izprastu lēmumu pieņemšanu, patērētāju vidū, mēs identificējām tiešām būtiskus secinājumus, kā varētu uzlabot informāciju un informācijas struktūru, kas tiek sniegta patērētājiem, lai viņi varētu izvēlēties investīcijas. Jo mēs atklājām, ka mazākā 2% patērētāju, tad, kad mēs testējām dažādus scenārijus, varēja izvēlēties optimālāko investīciju risinājumu viņiem. Uh, Tātad šeit ir tiešām patiesa problēma šajā tirgu. Labās ziņas ir tādas, ka šis pētījums tiek izstrādāts, lai izstrā, uh, izstrādātu jaunu um, pakotni par uh, gatavajiem investīciju produktiem. Tātad šeit ir jāveido tāds labāks regulējums, lai patērētāji var labāk iegūt informāciju un balstoties uz to izvēlēties. Uh, Eh, elektrības pētījums nāca klājā pagājušā gada beigās, un eh, tas parādīja, ka ja patērētājs nomaina piegādātāju, tad viņi eh, tad viņš var ietaupīt 100 eiro katrs patērētājs, tātad 13 miljārdu eiro cilvēki pārmaksā, jo tirgus ir tik mulsinošs un nesaprotams. Uh, Uh, cilvēki nespēja salīdzināt cenas, un te mēs nācām klajā ar ieteikumiem, kā varētu veidot labāku politiku. Pagājušā gada beigās notika arī enerģētikas padomu, un tā tos atbalstīšos secinājumus. Un Žvēkungs droši vien arī būs interesēts šajā pētījumā par e-komerciju. Mēs mēģinām uh, konstatēt, kāpēc uh, tā nav, e-komercija nav attīstījusies uh, tik labi eh, vienās dalībvalstīs eh, kā citās vai kā ASV tā ir attīstījusies. Mēs strādājam pie pētījuma, kas nāks klajā šogad un cerams, ka šie rezultāti dos mums labāku izpratni par to, kāpēc šeit ir problēmas. Paldies! Yeah, so I think he deserves a round of applause. Yes, thank you. Um, I think not only. Un, eh, es, uh, domāju, ka šeit ir strādājuši, strādājuši vesela grupa, un prezentācijas ir kļuvušas tik tiešām noderīgas un stilīgas. Jūs priekšā jums visiem ir kofijas. Un Es domāju, ka šis ir sasaistāms ar mūsu iepriekšējo diskusiju, ka ar mūsu nākamo diskusiju šodien pēcpusdienā. Katrā ziņā mums ir ļoti nedaudz laika, bet varbūt kolēģi vēlas eh, komentēt kaut ko. Eh, Rošforkungs, Stailers kundze, Rošforkungs, lūdzu. Paldies eh, un. Paldies par aplausiem, kur mēs redzam ieinteresētību šajos darbos. Mēs redzam, ka ir neapstrīdams uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo pētījumu, un es domāju, ka tas ir skaidri jānorāda. Es to gribētu norādīt, ka paralēli šī dokumenta sagatavošanai mums ir nepieciešama zināma saziņa šī dokumenta sakarā. Nevajadzētu, lai šis dokuments saņemtu aplausus tikai šajā sēžu zālē, un to ir nepieciešams popularizēt, lai tas sasniedz patērētājs, jo mēs nevaram eh, veidot patērētāju laimi viņu vietā. Patērētājiem tas viss ir jāsaprot, jāizprot piekļuvi informācija. Tas ir nozīmīgi, lai uzņēmumi strādātu inovāciju jomā, jo kā ekonomists es gribētu sniegt papildinājumu ekonomis, eh, ekonomikas teorijai, kas mums atgādinātu pateicoties um, Nobeļa prēmijai. Mums ir jācīnās pret monopolu, kas grauj ekonomiku, bet ir jāizstāv uzņēmumu kapacitāte gūt peļņu, gūt pievienoto vērtību un uh, ar inovāciju palīdzību me, ir iespējams atgūt to, kas tiek sniegts patērētājiem. Es vēlos sacīt, ka šis dokuments uh, ir pievienojams visiem uh, dokumentiem, kas palīdz izprast tirgu, ka tas palīdz. Tas ir ļoti nozīmīgs piedāvājums salīdzinājumam. Un gribu, um, iespējams, tas būtu jautājums, ko es uzdotu, taču es dažkārt esmu šokēts, redzot, ka cenu, skatot cenu sarakstus, ir valstis, kuras eh, nesniedz Eh, informāciju, ir veseli melnie caurumi, es nenosaukšu tās valstis, kuras nesniedz eh, skaitļus, eh, bet viena no tādām ir Francija, un tāpēc ļoti žēl, ka Francija nav varējusi sniegt informāciju, un vai varētu darīt kaut ko, lai visas valstis Eh, saņem, eh, sniegtu šo informāciju, bet Francija nav no vienīgā valsts, kur tādu nesniedz. Katrā ziņā paldies par prezentāciju. Jā, tas bija ļoti diplomātiski, mēs pieņem to zināšanai. Katrā ziņā jūs spēsit ietekmēt Francijas valdības pozīcijas. Tailers Kunds, paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai par lielisko prezentēju. Es gribēju uzdot jautājumu par Eh, dalībvalstu gatavību sadarbībai, un es gribēju uzdot jautājumu pār budžeta samazinājumu dalībvalstīs vienanšu krīzes dēļ. Ietekmēs informāciju, ko jūs saņemat. Manuprāt, tas ir svarīgi. Un gribētu uzdot jautājumu, vai jūs e, prezentēsiet šo jautājumu arī ekon komitejā, jo mēs runājam par finanšu e, produktiem un šie jautājumi būtu saistām arī tā, ar eh, ekonu komitejas darbu. Paldies! Ļoti labi uzdots jautājums. Es zinu, ka mūsu vairāki deputāti ir ekonu komitejā. Vai vēl kāds gribas, eh, kom, grib komentēt? Eh, tad, Dēvid, varbūt jūs varētu atbildēt uz sacīto. Paldies! Rošforu kungs, es piekrītu, ka mēs vēl neesam padarījuši pietiekami daudz, lai varētu komunicēt šo darbu. Uh, Mēs darījām, ko varam ar žurnālistiem, patērētājiem dalību valstīs, bet katrā ziņā mums ir vairāk eh, vēl ko darīt, lai šos faktus apzinātu, un mēs eh, rēķināmies ar jūsu atbalstu un palīdzību, lai varētu šo darbu padarīt vēl labāk. Mūsu prāt stāsts ir aizrauj, aizraujošs, tas ir jāpastāsta, un mēs varam vienmēr uzlabot tā stāstīšanas veidu. Savukārt runājot par trūkstošajiem datiem. Uh, E, tie tika uzkrāt no visām statistikas e, iestādēm, bet e, atsevišķās, atsevišķi baltie plankumi ir tādi, kur tik lemts, ka mēs nevaram tos publicēt. Un ikviena informācija, ko jūs saņemtu, um, šajā sakarā būtu noderīgi. Tālāk par dalībvalstīm runājot un budžeta samazinājumu sakarā. Lielākā daļa datu šajā rezultātu tabulā ir uzkrāt izmantojot kopienas budžetu. Un, ja pastāv kāds risks nākotnes darbam, tad eh, tas ir saistāms ar eh, kopienas budžetu. Tālāk vēlos sacīt, ka dalība valstis bija ļoti saprotošas un sniedza mums datus pār e, e, izstrādājumu drošumu ieviešanu, cik daudz inspekcijas ir, cik tas, kā tas notiek, kā tiek nostiprināt šie noteikumi. Un nākamā gada laikā mums ir jāskat, vai tā turpina būt problēma, taču mēs e, no šiem datiem varēsim tad secināt, vai nacionālie budžeti ir samazināts tādā veidā, ka tas samazina iekšējā tirgus integri integritāti iespējams, ka eh, ja budžets tiek samazināts eh, krietnā veidā, tad nedroši produkti caur attiecīgo dalību valsti var nonākt tirgu. Un mums ir, mūsu rīcībā ir jābūt iespējām šādus gadījumus izgaismot, jo, protams, tas varētu um, ietekmēt vied, iekšējā tirgus integritāti. Mēs nesam plānojuši prezentēt šo domu citās komitejās, bet tā var būt lieliska ideja ne tikai ekonu finanšu pakalpojumu ziņā, bet arī telekomunikāciju, transporta sakarā, kas ir citas komitejas, un šīs būtu tās nozares, kas varētu būt galvenokārt problemātiskās nozares patērētājiem. Jā, mums ir nepieciešams ieciešams mazliet vairāk laika, taču jūs norādījāt eh, vairākus ļoti noderīgus resursus, un es gribētu par Rašforu uh, eh, kunga uzdotā jautājuma sakarā un par telekomu jautājumu, kur šī komiteja ir atbildīga par uh, Eh, universālo pakalpojumu un mums ir jārunā par cenu salīdzinājumu, par pakalpojumu kvalitāti un tā tālāk. Un es domāju, ka šo jautājumu piesaistīšana telekomunikācijām būtu ļoti nozīmīga un tas varētu būt uzdevums eh, jaunajam Eiropas telekomunikāciju regulatoram apspriest šo jautājumu ar mums jo viņi būtu arī atbildīgi par patērētāju tiesību nostiprināšanu. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums ļoti. Ļoti žēl, ka mēs tik maz laiku varējām e, veltīt jums. Vēl nākamais ziņojums būs martā. Un, e, mēs labprāt piešķirtu jums uzstāšanās laiku, pat ja tas būtu tikai, lai sniegtu nelielu informāciju. Un esmu pārliecināts, ka tie kolēģi, kolēģi, kuri gribēs uzstāties, varēs izmantot attiecīgos datus. Un tagad eh, tā ir jauka saikne ar mūsu nākamo viedokļu apmaiņu, kas ir pašiniciatīva. Paši iniciatīvas ziņojums, kur referenti ir Silvāna Rapti. Mm, tas ir viņas pirmais ziņojums, kopš viņa strādā mūsu komitejā, un tā ir atbilde uz faktu, ka komisija skata aspektu saistībā ar universālajiem pakalpojumiem, kas formāli ir otrā daļa direktīvai par universālajiem pakalpojumiem un aspekts par universālo pakalpojumu pienākumu un finansējumu ir aspekti, kas iepriekšējā telekom re reforma paketē netika iekļauti. Taču šobrīd notiek konsultācijas un mūsuprāt bija attiecīgi veikt politisku darbu šajā sakarā un kādas, neatkarīgi no tā, kādas reformas eh, komiteja, komisija būtu iecerējusi. Tāpēc eh, Raptī kundzes ziņojums būtu svarīgs devums politiskajās debatēs. Un tagad ar prieku es došu vārdu Raptī kundzei. Un pēc tam uzstāsies ēnu referenti Tūna Pārvanova. Uh, Rūles kundze varētu uzstāties kā aizvietotāja, un es pats kā ēnu referents arī izteikšos. Un Abemonti kungs vai ir kopā ar mums uh, Katrā ziņā es apsveicu arī Dēgās Sanko pārstāvis, un, manuprāt, jūs esat pirmo reizi mūsu komitejā pēc iet, kopš iecelšanas, bet vispirms dodam vārdu Rapti kundzei referentam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι έχουμε... Ο Δεσπρεύστατάκος. Es domāju, ka tā ir ļoti laba ziņa, ka šeit ir no divas divi mm, tādi pasākumi. Nu, sākumā tas ir pirmais ziņojums, ko es sastādu, un arī komisijas pārstāvis, kas ir stājies amatā. Tas nav nejauši, ka mēs izskatām šo jautājumu, jo es domāju, ka tagad visi par to domā. Piemēram, raugoties uz dažādajiem aspektiem, kuriem varētu pievērsties. Un ka varētu atcerēties to, kas jau iepriekšējā rezultātu apkopojumā bija redzams. Mēs piedzīvojam krīzes situāciju un mums jāraugās uz to, kā labāk aizstāvēt patērētāja intereses. Ziņojums, ar kuru vēlos jūsu, jūs iepazīstināt, tas ir liels gods, ka es varu pāris problēmas un, un temats pieminēt. Tas ir par universāliem pakalpojumiem un arī telefonu numuru 112. Un tie divi ļoti nozīmīgi jautājumi, tos vajadzētu uh, gan patstāvīgi izstādīt, gan arī kopā, lai varētu izmantot uh, telefonu numuru 112 glābšanas dienas numuru. Pilsoņam jābūt iespējām šie, uh, uz šo numuru zvanīt. Tādēļ īpaši divas sadaļas uzsvēršu. Sākšu ar universālā pakalpojumu tēmu. Mūsu skatījumā pamatoti tas tiek skatīts, bet nevienmēr tas tomēr vēl nāk pilsonim par labi. Un mūsu intereses ir panākt to iespējami labāko pilsoņu interesēs, ne tikai kvalitātes vai uh, pakalpojumu ziņā, bet jārunā arī par ekonomisko aspektu. Un tieši arī tagad, krīzes laikā. Tas nozīmē, ka mums jādara labākais iespējamais pilsonim bez pārlēmēru augstām izmaksām jātaupa tur, kur tas, kur līdzekļu izmantojums nav nepieciešams vai nav liederīgs. Tiek runāts par to, kādās jomās universālajā pakalpojumi ir obligāti. Un līdz ar to katrs patērētājs var prasīt noteiktu kvalitāti un pieejamu cenu. Praksē tas nozīmē sekojošo. Mēs runājam par fiksētām telefonu līnijām, un pieju internetam. Otrais punkts. Ir jābūt arī telefoniem, no kuriem uh, var piezvanīt telefonu kabīnes. Tas liekas vienkārši, bet nevienmēr tas tā ir. Un uh, arī ir jābūt uh, iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, uh, piezvanīt. Tātad. Komisijai vēlreiz jāpārbauda aptvērums universāliem pakalpojumiem. Ik pa trim gadiem tam jānotiek tādēļ, ka notiek sociāls un tehniskas izmaiņas, tehnoloģiskas izmaiņas, un, protams, jāievēro arī tirgus uh, aspekti. 2009. gadā mēs pieņēmām direktīvu par universāliem dienestiem. Īpaši uh, pievērsāmies uh, tiem iedzīvotājiem, uh, kas atrodas delikātā situācijā. Dalību valstīm jāievieš uh, šie noteikumi līdz 2011. gada mājām. Ir 2011. gada februārs, mēs sastādām pašiniciatīvas ziņojumu, kas nozīmē, ka praksē mums nemaz nav nekādu uh, elementu. Mēs nezinām, vai šī direktīva ir īstenota cik tālu, cik daudz, kādas problēmas ir bijušas. Un tas uh, galvenais jautājums. Uh, kas ir jāuztild, ir sekojoši jāuzina, vai universālais pakalpojums tiek piedāvāts apmierinošā apjomā, tā kā tas direktīvā ir noteikts ar šo noteikto tehnoloģiju. Un ko tas nozīmē? Vai jāprasa tas, lai universāli pakalpojumi tiktu piedāvāt arī caur uh, internetu? platjoslas eh, internetu. Nu, jautājums ir, vai mēs runājam par šo platjoslas internetu vai nē. Direktīva, kas eh, tagad eksistē, tā dod eh, mums iespējas īpaši pievērsties diviem jautājumiem. Pirmais, cik tālu patērētāju mazākums tiks sociāli atstumts ja konkrēti līdzekļi netiks izmantot o, o, salīdzinot ar o, pilsāņu lielāko daļu, kuriem ir pieejama šāda pakalpojuma. Un otrs jautājums. Cik tā situācija ir tāda, ka pakalpojumi vispār tiek ietverti? Tātad, ja tas notiktu, tad tas nozīmētu, ka tas nāk visiem patērētājiem par labi. Mēs nekādā gadījumā negribu mazināt digitālā jautājuma nozīmīgumu. Digitālā darba kārtība var, protams, ļoti dinamiski ietekmēt ekonomiku un arī uh, nodarbinātību. Tas ir īpaši nozīmīgi manā izpratnē, jo es nodarbojos arī nodarbinātības komitejā, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs jautājums. Par to vienmēr domāju. Un par dažiem skaitļiem runājot. Komisija saka, ka, lai gan platjoslas pieeja paplašinās, ir uh, tā, ka tikai viens no četriem pilsoņiem to var izmantot iedzīvotājiem. Jā, protams, platjosla ir eh, dārgs pakalpojums, un to mēs visi zinām, bet ja tas ir tik dārgi, un 9 no 10 pilsoņiem vai 8 no 10 nevar to izmantot tikai viens no četriem, nu tad šo elementu vēlreiz jāizvērtē un par to jāpadomā. Tā tad ir nepieciešams investīcijas. 275 miljonu eiro jāinvestē, lai platjoslas eh, internets visur Eiropā līdz 2020. gadam tiek ieviests. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un otrs eh, nozīmīgais jautājums sākumā bija uh, platjoslas internets, par ko jau runāju, un otrs ir finansējums nepieciešams izmaksas, un tādēļ dažos dod jautājumu, vai mēs tik milzīgas investīcijas varam šiem universālajiem pakalpojumiem veltīt. Ja mums ir tāda sajūta, ka mēs uh, vēlamies uh, palīdzēt šiem iedzīvotājs lājiem, kas ir delikātā situācijā, un vai mēs viņiem pietiekam tādu labu tehnoloģisku uh, uh, pie, pa, pakalpojumu klāstu varam piedāvāt, kā tas ir direktīvā paredzēts. Varbūt, ka jāraugās uz universāliem pakalpojumiem kā vienu no iespējām tādai vispārējai uh, pieejai. Ja mēs runājam par uh, daudzveidīgiem izmantojumiem caur platjoslu, mēs nezinām, vai uh, daudzas uh, ģimenes to izmantos un tās iespējas, ko tā dod. Tātad šodien sēdē, kad mēs esam tikušies, mēs nemaz nezinām, cik tālu šīs investīcijas vispār labi tiks īstenotas un novadīs pie labākiem apstākļiem tirgu, jeb tas radīs vienkārši papildus nodokļu slogu, kurs, kuri būs jāmaksā pilsoņiem. Nu, protams, ka ir jādomā par to, ka ir absolūti nepieciešams veikt sēku izvērtējumu. Un, ja es nekļūtos, šeit arī komisijas pārstāvis. Domāju, ka komisija veiks šādu izmeklējumu un rezultāti mums būs ļoti nepieciešami un palīdzēs tātad līdz 2010. gada pavasarim. Situācija bija tāda, ka komisija veica diskusijas ar visām dalībvalstīm, tad bija dažādas programmas, problēmas, par kurām tika runāts arī privāta veida, no valstu puses, no pakalpojumu sniedzējiem. Uh, no uh, universāla pakalpojuma sniedzējiem, no uh, telekomunikācijas sabiedrībām. Nu, katrā gadījumā bija uh, pāris tādi kopēji aspekti. Un visi izcēla uh, vienu jautājumu, kā problēma proti, cik tālu platjosla ir uh, liederīga. Un arī uh, ticniecības uh, jautājumu izpratnē var tikt izmantot. Tātad mēs gribam finansējot platjoslu un rezultātiem sasniegt labāko iespējamo rezultātu līdzekļu izlietojumam. Tas ir tas, par ko mēs šeit runājam. Un problēmas uh, ar universālu uh, pakalpojumiem ar to esmu izskaidrojusi. Un tagad neatliekamās palīdzības dienests 112 rīt ir vispār Eiropas uh, diena, kas veltīta šim numuram 112. Varbūt tādēļ mēs šo jautājumu šodien izskatām. Vai uh, ir iemesls, uh, ko svinēt? Ja es, piemēram, Grieķijā Uh, nosauc šo numuru uz ielas, uh, un uh, neviens nevar atbildēt, kas tas ir pa numuru. Kolēģi arī tā teica, ja jūs jūsu valstī uh, tā pat rīkosieties un mēģināsiet noskaidrot, piemēram, konkursā, vai kāds to zina. Un tādēļ vēlreiz jau stāda jautājums, vai 112 ir iemesls, ko svinēt, jeb nē. Kādas tad ir problēmas? Pirmā problēma. Mums vajadzētu reklamēt 112. Arī man tā likās, bet tad es to atsaucu. Bet nu kāpēc mums reklamēt kādu numuru un visi eiropieši to zinās un lietos? Uh, tad ir jāzina, vai vispār tehnoloģijas ir pieejams, eh, kas eh, to var eh, izturēt, ja, piemēram, puse vai visi Eiropas pilsoņi šo numuru zvanītu, visi vienlaikus piezvan 112, vai sistēma ir sagatavota, nu, man liekas, ka nē, šodienas infrastruktūras situācijā. Tā tad vispirms jāuzdod ar citi jautājumi, jārisina citas problēmas. Tas ir saistīts ar to, kas notiek Eiropā un dalību valstīs. Dalību valstīm jāveic, kas ļoti nozīmīgs, neatliekamās palīdzības dienas numuram 112. Tā ir koordinēšana attiecībā uz civilo aizsardzību un uh, numur 112. Nu, nedrīkst būt tā, ka zvanītājs uh, netiek uh, savienots ar atbildīgo nodaļu. Dažās valstīs uh, civildienesti ir uh, sašķelt un nekomunicē viens ar otru. Es ceru, ka tas nenotiks, bet, nu, piemēram, man degmāja. Es runāju par Grieķiju, lai būtu skaidrs. Es zvanu uh, numur 100, tā ir policija. Un tad es saku tā, nu, mana māja dega un. Uh, Ko lai man eh, es daru? Un tad viņi teikt, nē, mēs neesam atbildīgi. Eh, zvaniet eh, ugunsdzēsējiem. Nu, tātad visam ir jābūt savstarpēji saistītam. Civilās aizsardzības dienestiem jātiek uh, savienotiem. Eiropas pilsoņi jāaizsargā ne tikai tad, kad viņi, piemēram, māja deg, bet arī tad, kad viņš ir kādā citā zemē, kalna galā, viņš ir pazaudējis ceļu un nezinu, kur ir, vai arī kādā citā dalība valstī, nu cerams, ka tas arī nenotiks, ja, viņš, ja kāds, piemēram, saslimst un ir nepieciešama neatlākamā palīdzība, lai nekavējoties glābt viņu dzīvību, nu lai arī kas notiktu. Un tad arī valoda jautājums - 27 dalība valstis. Es domāju, ka pareizi ir eh, domāt, ka valoda ir ļoti nozīmīga mūsu kultūras vēstures tradīcija Eh, elements mums ir komisārs, kas nodarbojas ar daudzvalodības jautājumiem. Tas ir lieliski. Es runāju grieķiski. Ja es, piemēram, Dānijā esmu un zvanu 112 numuram, es nezinu, vai es varētu grieķu valodā ar šiem cilvēkiem runāt, vai vāciski, angliski, franciski, kādas valodas man jāzina. Nu, es vienkārši šīs trīs valodas nosaucu. Nu, tā tiešām ir problēma. Nu, vai tad mums ir vajadzīgi arī vēl valodu dienesti 112, ja mums būtu, teiksim, centrs Briselē vai kaut kur citur, kādā citā dalība valstī? Un būtu tāda pamatcentrāla 112, un tad būtu tulkojums pieejams 23. valodās. Un tad centri būtu savstarpēji saistīti visās valstīs, un tad viss no nu, caur šo mezglu punktu tiktu risināts. Uh, Nu, cik darba vietas ir jārada? Mums par to ir jāpadomā. Tātad, ja katrā dalība valstī 27. sešas eh, stundas eh, maiņa tiek strādāt un sareiznot visu to, tad 552 eh, darbvietas ir katrā valstī vajadzīgas. Nu, ja es to tā pareizi saprotu, bet mums taču ir krīze, vai mēs vispār to varam samaksāt, nu tad es nezinu. Priekšsēdētāji kungs eh, ir jāpadomā par daudziem jautājumiem. Un noslēgumā tātad 112. Numurs 112. Jādomā par informāciju. Ar to sāku savu uzrunu. Nu, nepietiek tikai vienu uh, reklāmu. Īstenot man pašai ir pāris idejas. Un eh, labprāt uzklausīšu arī to, ko kolēģi teiks. Nu, pirmkārt, skolas Ja sāksim ar izglītību, tad es domāju, ka varam, nu, teiksim, pašā sākumā sākt, un tie ir bērni, tas ir ļoti nozīmīgi, un tad viņi to zinās arī, kad būs pieauguši. Nākošais turiski. Treškārt, turismu biroju e-pastlapas, ugunsdzēsības dienests, administrācija, civila aizsardzība un tā tālāk. Noslēgumā teikšu, to, vai platjosla var būt liederīga universāliem pakalpojumiem, pilsoņiem, numuram 112 tātad vai platjosla var būt būtisks instruments visās valstīs, atbildi ir jā, ar nosacījumu, ka mēs ieguvums un izdevums sabalansējam. Noslēgumā teikšu, ka ar nepacietību gaidu ēnu referentu un citu kolēģu uzstāšanos. Šis pašiniciatīvas ziņojums uh, nav tāds, ko Silvāna Rapti sastāda, bet gan tas ir tāds, kas IMCO komitejā tiek parlamentā izstādīts. Es domāju, ka tā ir visu mūsu iniciatīva, jo uh, tā sasniegsim labāko uh, rezultātu. Un paldies priekšsēdētājiem! Well, thank you very much indeed. Paldies par ļoti visaptverošo uh, eh, un plašo iet vadu, manuprāt, eh, tas apliecina mūsu komitejas um, labu gribu gatavojot šo ziņojumu. Mums tagad ir mazliet laika spiediens, tāpēc visiem ēnu referentiem, tā skaitā man būs iesakās ļoti īsi šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Bet pirmais runātais Roza Tūna. Paldies! Eh, paldies, Raptikundze. Es eh, Mēģināšu reaģēt attiecībā uz diviem punktiem. Pirmkārt, par ārkārtas numuru kā tādu. Kad pirms gada Eirobarometrs jautāja Eiropiešiem par eh, numuru, pa kur tie zvana ar kārt situācijā, tikai 25% atbildēja, ka tas ir 112. Un numurs pastāv kopš, ja pareizi atceros, 92. gada vairākās dalību valstīs. Un ad, atbilde e, šeit bija no 61% Čehu republikā līdz 4% Itālijā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem šobrīd ir, lai mūsu pilsoņi varētu apzināties e, šo ļoti nozīmīgo pakalpojumu. Es pilnībā piekrītu, ka ir jāpieliek lielāka komunikācijas pūliņa, lai varētu šo plaisu likvidēt. Dalībvalstīm ir nozīmīgs darbs šeit jāveic. Un Es nezinu, vai deputāti ir e, vienīgie, bet katrā ziņā mums ir ļoti laba iespēja rīt, kad mēs atzīmējam, e, kad mēs varam šo jautājumu nest tā, tā, e, kad mēs varam palīdzēt iedzīvotēm apzināties šo jautājumu. Šeit ir runa par dzīvību un nāvi. Informācija par šo numuru dažās valstīs ir labi redzama, dažās vispār nav redzama. Esmu pati zvanījusi par šo numuru vairāk reizes, vienmēr tas ir darbojies, bet vienmēr es izmantoju attiecīgās valsts valodu, kurā es atrados. Otrais punkts - definīcija, ko tad nozīmē universāls pakalpojums. Prasības attiecībā pret 112 ir iekļautas 2002. gada universālo pakalpojumu direktīvā grozījuma sagatavota 2009. bet, manuprāt, mums ir jāizmanto iespēja, kāda mums ir, gatavojot šo ziņojumu, lai aicinātu nāklājā ar jaunu likumdošanu. Tā ir jābūt mūsdienīgai, jāņem vērā, ko, ne, ko prasa mūsu līdzpilsoņi mūsdienu pasaulē, e, kur tehnoloģijas mainās ļoti strauji. Mēs visi piekrītam, ka uh, jābūt ir zemiem viesabonēšanas uh, maks, maksājumiem, plašs, platjoslas internetam, tam jābūt universālam pakalpojumam, un tas ir jānosaka kā minimāliem pakalpojumam ar īpašu konkrētu kvalitāti, kur, e, kas ir pieejams visiem lietotājiem. Par cenu, ko tie var atļauties. Taču e, šeit nedrīkst pieļaut konkurences e, sagrozīšanu. Mēs visi piekrītam, ka tas ir būtiskāk nekā jebkad, ņemot vērā pašreizējos ekonomiskos apstākļus. Laba piekļuva Um, platjoslas pakalpojumam pa pieejamam cenu ir pilnīgi noteikti nepieciešams pasākums, ja Eiropa vēlas uh, būt konkurētspējoši nākotnē un at atgūties no ekonomiskās krīves, uh, krīzes. Jūs lūdzāt man izteikties īsi, ar to es arī uzstāšanos beigšu. Nē, es jums neliku, tas bija jūsu lēmums. Un man likās, ka jums tur nestāp kā čokolāde, bet laikam līdz jums netika. Katrā ziņā par, e, par e, uzstāšanos paldies Pārvanovs kundze nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji, es nezinu, kas e, mudina mūs runāt tik ilgi, nezinu, vai pēcpusdiena ir piemērots laiks, bet ja tas būtu likumdošanas dosijai par šādu tematu kā pacientu e, tiesības, tad laikam e, cita, mūsu komitejā mēs būtu e, iemiguši. Katrā ziņā par tehnisko ieviešanu. 112 numuru ieviešana ir bijusi relatīvi veiksmīga, tomēr ir liela pūliņa jāpieliek Eiropas un nacionālā līmenī lai varētu celt apziņu par šo numuru, kā sacīja kolēģi. Varbūt vairākās dalību valstīs iedzīvotāji neapzinās vai pat nav ieviests vai informācijas izplatīt, ka šo numuru var izmantot paralēli esošajiem. Tālāk runājot par izmaksu efektivitāti un veselības aizsardzību, mums būtu jāpiedāvā kādas izmaiņas likumdošanu. Nepārtrauktās izmaiņas telekomunikāciju un informācijas tehniķu, tehnoloģiju jomā nozīmē jaunas izaicinājumus, lai varētu nodrošināt sistēmu interoperabilitāti, un šīs izmaiņas, šos izaicinājumus var pārvarēt eh, tikai ar uh, sādarbību, bet tāpat eh, valodu jautājums ir svarīgs un mums ir jāņem vērā izmaksu efektivitāte. Atsevišķās valstīs, kur ir daudz turistu, tas varētu būt jau nozīmīgs jautājums, taču, taču citās, kur mēs uzturām eh, daudz cilvēku, kas strādā dažādās valodās, un varbūt pāris reizes gadā kāda no šīm valodām tiek lietota. Savukārt ir ļoti grūti uzturēt uh, Uh, uzturēt dienestus, kas runā 3, 6, 12 vai cik nu valodās. Mums būtu jāapdomā valodu daudzums, tips un gada laiks, kad tās varētu būt pieejamas uh, numurā 112. Tāpat arī mēs nedrīkstam nekādā veidā apdraudēt 112 uh, dienesta darbību. Pilsoņiem ir jāsaņem uh, pietiekami ātra palīdzība ne tikai pa telefonu, bet arī palīdzības sniegšanā, kā arī ir jāsajam ātra atbilde un uh, iespējams padomi, taču tas nenozīmē, ka pacients eh, vai ja, saņem pareizo palīdzību. Tāpēc ir būtiski reāli izvērtēt eh, šo pasākumu un arī laiku, kas ir aizritējis eh, starp eh, zvana izdarīšanu un palīdzības dienesta ierašanos. Es apzinos, ka būs kāds subsidiartāts apsvērums dalību valstīs, taču mēs zinām, ka pilns pilnīgi ārkārtas dienestu, uh, pilnīgs ārkārtu, ār, ārkārtas dienestu komplekts ir ļoti nozīmīgs. Es to zinu no savas valsts pieredzes. Mums ir ļoti laba pārvaldība šajā sistēmā. Tomēr pastāv plaisa starp, uh, starp uh, zvanu saņemšanas centru un pakalpojumu sniegšanu dažkārt iemesli var būt šā, šādām kavēšanās gadījumiem atšķirīgi. Un būtu jāskata arī šeit iespējamie šķēršļi, un mums ir nepieciešams priekšlikums, kā šīs problēmas pārvarēt, jo jāapzinās ir, ka mums ir atšķirīgas kultūras, atšķirīgas disciplīnas, ne tikai no uh, lietotāju, bet arī no uh, pakalpojumu sniedzēju viedokļa. Paldies par šo ļoti eh, noderīgo punktu rūskumu. Var pavisam īsi izteikties, un šajā jautājumā es neesmu tik ļoti intensīvi eh, iesaistījusies kā iepriekšējās runātājs, un uh, ir ļoti interesanti, ko viņas, uh, kā savu pienesumu dos, un tad es uh, tā sīkāk pievērsīšos šim jautājumam. Paldies! Well, perhaps, um... Nu, varbūt uh, es varētu arī sev noteikt nelielu runāšanas laiku, uzlikšu pulksteni, lai parādītu, ka es nevienu diskriminēju un centīšos ātri pieminēt dažus jautājumus. Gribēju runāt uh, par vispārējiem pakalpojumiem, šiem universāliem pakalpojumiem, un uh, man šis jautājums īpaši interesē tieši mans pieredzes dēļ. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka es strādāju pie uh, lietotāju tiesību un universālo pakalpojumu direktīvas 99. gadā, bet toreiz um, manā relatīvi īsajā laikā parlamentā toreiz mobilie telefoni bija vēl uh, bērnu autiņos, un universālie pakalpojumi toreiz bija uh, radīt uh, cilvēkiem pieeja fiksētai telefonu līnijai mājās. Un tad uh, kvalitāte tika definēta kā tāda, ka uh, pakalpojums, pa ku, ar kuru starpniecību varētu saņemt uh, faksu vai ierobežotu interneta uh, pieslēgumu Tie reiz tie bija 3 kilobiti, tagad tie ir 30 megabaiti. Viss eh, šī attīstība ir ļoti mainījusies. Likumdošana, kur mēs apspriežam par universāliem pakalpojumiem, ir no tā laika, un eh, tā vairs nav aktuāla. Tas viss tagad ir eh, lielā mērā liekas, jo otrā daļa šajā likumdošanā bija, lai nodrošinātu, ka tās valstis, kas eh, pamatoti grib eh, uzlikt pienākumu par universāliem pakalpojumiem, proti, lai cilvēks, kas gribēja fiksēt to līniju, varēja tādu saņemt, vienalga, kur viņi dzīvo, kādā vietā, tas tika nodrošināts. Un izmaksas eh, cilvēkiem, kas uh, dzīvoja attālinātos reģionos, protams, tika subsidētas, un par to maksāja visi lietotāji. Tātad vislietotāji to nodrošināja. Toreiz tas bija skaidrs, bet bieži toreiz uh, šo uh, noteikumu izmantoja citas uh, valstis, lai nepieļautu jaunu provideru ienākšanu tirgu, uzliekot viņiem milzīgas iemaksas fondā. Es domāju, ka tas viss ir tagad jāmaina, jāpārstrādā. Mums ir jādefinē, kas ir universāls pakalpojums. Ja mēs raugāmies uz datiem, tad uh, mums katram vidē ir vairāk kā viens um, telefons. Tas, protams, nenozīmē, ka katram ir uh, mobilais telefons, bet ir šīs te priekšapmaksas kartes, kas uh, ir uh, ļoti pazeminājušās un pieejamas visiem pakalpojumu uh, sabiedrības slāņiem, un ļoti daudz jaunu cilvēku izmanto šos pakalpojumus, jo um, daudz no jūsu bērniem un draugu bērniem droši vien nemaz nelieto fiksēto telefonu. Viņi varbūt uh, ievāksies jaunā dzīvoklī, viņi pat neņems fiksēto telefonu, viņiem būs tikai mobilais telefons, un uh, varbūt ir arī vecāki cilvēki, kas nemaz nelieto uh, uh, mobilos telefonus, bet uh, lietot tikai uh, fiksētos telefonus. Un uh, tad runāt par telefonu automātiem, tos arī daudz nemaz uh, nelieto. Varbūt cilvēkiem tie vienkārši patīk, bet lietot jau viņi netiek daudz. Tātad mums ir jāraugās no patērētāja aspekta, un par šiem jautājumiem ir jādomā. Uh, Runājot par uh, platjoslu kā universālo pakalpojumu, interesanti ir tas, ka Eiropas valdības jau ir pieņēmušas mērķus uh, visiem nodrošināt platjoslas uh, pieslēgumu, bet tas ir bijis labprātīgi, un tas ir noteikts arī komisijas digitālajā darba kārtībā. Un kas izriet no vispārējo pakalpojumu direktīvas, ir tas, ka jūs cenšaties kaut kā mākslīgi definēt tagad šo definīciju, tad uh, Tad, kad tā kļūst par likumdošanu, tā jau ir novecojusi, jo digitālais, eh, la, digitālā pasaule visu laiku mainās. Un tagad cilvēki piekļūst internetam atšķirīgā veidā. Ar jūsu mobilo telefonu jūs arī tagad varat diezgan labas kvalitātes internetu saņemt un ar uh, datoru, ar uh, um, Wi-Fi tīkliem, tad, tad uh, bezvadu tīkliem un uh, parastajiem tīkliem, tad ir kombinācijas un ir jāpārdomā šī te universalitātes definīcija. Mēs zinām, ka dažas valsts uh, uh izmanto dažādas finansējuma mehānismus, un mums jānodrošina, lai tie netiktu izmantoti tirgus kropļošanai. Nacionālajie regulātori, telekomunikācija regulātori, kas tika izveidoti, 2000. Uh, gada regulas uh, veidā jau tagad uh, var to darīt. Vai mums ir vajadzīgs centralizēts likumdošanas akts, tas ir cits jautājums. Bet mēs telekom regulatoriem deleģējām mm, pilnvars lemt par platjoslu par operatoriem un risināt diskriminācijas jautājumus un uh, ieviest konkurenci. Un tas viss uh, tika pieņems 99. gadā. Tātad man šķiet, ka šeit ir radikāli jāmaina šie likumdošanas akti un ir jāpievērš tikai tām lietām, kas mums prāt ir svarīgas, kas uh, dalību valstīm būtu jāievēro un mums būtu jācenšas sasaistīt tas un tas darbs, ko uh, regulātori jau veid. Otrs punkts uh, par 112 uh, numuru. Um, ir ļoti nodrīgs dokuments, kas uh, ir pieejams. Viens punkts, ko gribētu uzsvērt, eh, un tas izraisīja milzīgas debatas šajā komitejā 99. un 2002. gadā un 2009. gadā, kad bija pārskatīšana, un es par to biju atbildīgs, tas bija par uh, zvanītāja uh, vietas noteikšanu. Tā tad bija runa par to, ka varētu uzlikt pienākumu uh, noteikti zvanīt atrašanās vietu, bet tas nav vienmēr piemērojams, tur ir tehnoloģiskas problēmas. Es nezinu, ko par Vānavas kundze domā par šo jomu, bet man šķiet, ka tas varētu būt uh, tehnoloģisks risijāns, kas var glābt cilvēku dzīvības. Arī citi aspekti šeit ir jāpiemina. Bet uh, jāatceras, ka daudzās valstīs jau ir labi uh, Uh, iegājušies uh, avārijas numuru, kurus cilvēki zina, ir iegaumējuši, un uh, nav jau runa par to, ka šis 112 tos aizstās, bet viena lieta, kas ir tiešām bijusi vērtīga, ir tā, ka viesabonēšanas regulā, tad, kad jūs pārējat uz citu valsti, jums vajadzētu saņemt īsziņu atgādinot par jums, par to, ka jūs varat zvanīt uz 112. Tas bija tas, ko gribēju teikt. Paldies. Is, uh, shadowing. Tātad es. Uh, Eva Montija kungs, Maier kungs, Raptī kungs, Dion kungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties jums par jūsu komentāriem, jo tiešām tos uzklausīju par to, ka tas viss ir jāmodernizē un atsauc uz digitālo darbu kārtību. Es zinu, ka komisāra Krūsa ir aktīvi iesaistījusies uh, platjoslas jautājumā, un uh, vai nu tā vai citādi ir ļoti svarīgi, lai universālajie pakalpojumi tiktu nodrošināti runājot par platjoslu. Tāpat kā jūs, es nezinu, vai mums vajag tādu obligātu likumdošanu Eiropas līmenī, bet uh, Katrā ziņā nav pieņemams, ka pat tādā valstī kā Nīderlandē apmēram 70%, 7% ir tikai uh, noklājums, pārklājums uh, laukos. Un uh, tā jau nemaz nav tik liela valsts, citās valstīs tas ir vēl sarežģītāk. Tātad uh, aicinu neatteikties no universālo pakalpojumu idejas runāt par platjoslu, bet ir jāapspriež, kā pie tā nonākt. Par 112 jūs priekšsādātāji arī uzsvērāt ļoti svarīgu punktu par zvanītāju atrašanās vietas noteikšanu. Bet es nekad neesmu saņēmis īziņu, uh, kad pārbraucu uz citu valstī par to, ka uh, man jāzvan uz 112 avārijas gadījumā. Jā, bet atrašanās vietas noteikšana nesatrauc iestādes uh, Nīderlandē. 112 ir diezgan populārs uh, uh, numurs, bet vienkārši bērni un citi, kas varbūt ļaunprātīgi to izmanto, tā ir tā problēma. Un katrs trešais zvans ir viltus zvans, vai nu no kāds joko, vai nu no testē numuru, vienkārši joku pēc. Tātad, uh, ja būtu šī vietas noteikšana, tad uh, policija censtos uzreiz uh, vērsties pret šo cilvēku, kas zvana. Es negribētu atbalstīt to, ko jūs sakāt šo dubulto numuru, jo apvienotie karalistē man draugs saka, ka tas ir 999 un tas varētu būt ļoti mūsinoši. Es drīzāk būtu par to, lai mēs pārējām uz vienu numuru, pat ja ir uh, šīs te tradicionālais valsts numurs. Un visbeidzot, konsultāciju dokumentos, ko mēs saņēmām, es redzēju saiti uh, Un eh, tur tika teikts, ka ne no visām vietām var piezvanīt uz 112. Un eh, šeit ir jāuzsver šī saikne starp universāliem pakalpojumiem un 112. Paldies tagad, Mājer kungs, vai jūs gribējāt izteikties šajās diskusijās? 112 neatliekamās palīdzības numurs 112 ir laba un nozīmīga lieta, bet kā mēs to padarīsim zināmāk, nu, pamatā tikai tā, ka mēs to pārņemam sarunās, ka mēs uh, ar to identificējam mūsu uh, darbus. Dažus piemērus. Trīs ir, nu visas labas lietas ir trīs. Devītais, piektais, visi zin, ka tā ir Eiropas diena. Ja kaut kas ir labi, nu tad tas ir simtprocenti pareizs. Uh, Vācijā saka 0,815, nu tāds caurmērš. 47, 11 arī nozīmīgs, un uh, stratēģija uh, Eiropas Savienībā ir uh, 2020. gadam 2020. Un es runāju par 28. režīmu, jo mums ir 27 dalību valsts. Un tā tad mums vajadzētu uh, nu, kaut kādu tādu sloganu ievērot. Nu, tas palīdz tik ātri kā 112. Paldies! Very good. Okay. This is a new political dialogue, maybe. Mr. Roche. Rošfāra kungs, lūdzu, jūs ieteikumi. Paldies, priekšsēdētāj kungs, kopš Stēlers kundze mums piedāvāja šokolādu, mēs vairāk smaidām. Nu, tas ir ļoti labi. Varbūt nākošais varēsim tāpat turpināt. Pat, ja šis temats ir nopietns. Es runāšu ļoti īsi un teikšu tikai to, ka tas ir ļoti nozīmīgi un vai nevajadzētu mums, nu, tādas rezultāts apkopot par 112 Eh, ilgi mēs runājam par to, vai vajadzētu, vai nevajadzētu noteikt eh, un prasīt, ka mums ir, nu, 112 eh, pētījumi, nu, cik daudz pazīst 112 numuru dažādās valstīs, un tad izskaust sliktās prakses. Nu, piemēram, Francijā jūs piezvanat 112 ir numurs policija, ir numurs uh, uh, ugunsdzēsējiem 17 vai 18. Un tad var pateikt, jā, nu tad uh, uh nolieciet klausuli un zvaniet, piemēram, uh, uz numuru 17, tas būs pareizais. Nu, tā ir slikta praksa. Arī tādas ir jāuzskaita. Mums vajadzētu nu, tādu uzskaitījumu veikt gadu pa gadam, vai tas uzlabojas vai nē, jo es vienkārši baidos, ka mēs visus gadus uh, turpināsim. Pat ja šokolāde ir ļoti laba, mēs vienkārši diskutēsim tālāk, un lietas nevirzās pietiekam ātri uz priekšu. Nu, es esmu par šokolādi un par rezultātu apkopojumu. Paldies! Okay. Um, really time, Mēs jau esam iekavējuši, bet uh, varbūt jūs gribējāt tomēr izteikties. Right, everybody's having a go now, yes. Visi tagad grib izteikties, jā. Eh, bueno, yo solamente quería decir... Eh... Es eh, uzklausot eh, šo tēmatu par iniciatīvu, manuprāt, kas ir ļoti nozīmīga viena no galvenajām problēmām ir valoda problēma, kuru varētu atrisināt samērā vienkārši, manuprāt. Ja es dodos uz kādu valsti Eiropas Savienībā, ja vēlos, lai runā manā valodā, ja man ir ārkārtas situācijā, jo tulkošana maksātu ļoti dārgi, neatkarīgi no tā, ka tulki varētu būt iepriecināti, tas dotu viņam darbu, taču es domāju, ka būtu daudz vienkāršāk esmu kā Spānis Vācijā, piemēram, uzgriezt no savas valsts eh, indikat, eh, indikatīvu kodu, manā gadījumā 34, kas savukārt eh, man zvans nonāktu manā valstī un kas pēc tam informētu attiecīgās valsts dienestu, kur kas koordinētu darbu, kur es atrodos. Es saprotu, ka varat ieviest 3-4 valodu, bet šī te bija tāda mana doma. Es gribu, man ir jādod atkal dot vārds Tūnas kundze. Jūs sacījat, ka mums ir ļoti tik maz laika, es pilnīgi izbijos. Bet vai mums ir šeit kāds no komisijas? Tas ir ļoti svarīgs jautājums par šīm valodām. bet mēs eh, nenorādījām, ka 112 ir ar ārkārtīgi lielu progresu un ļoti. Eh, un ir vairākas valstis, eh, kas nav to ieviesušas pietiekam, citas, kas spēj lokalizēt. Nav pat jānorāda, kur jūs atrodaties, bet Malkolm par mobīlajiem un fiksajiem telefoniem runājot. Ļoti īsi atbildot tev, Malkom, par mobilajiem un fiksētajiem telefoniem. Mums ir jā. Ja Eh, tiek vaļā eh, no viesabonēšanas, lai ienākošie zvani būtu nulle, un tikai tad mēs varēsim runāt par šo uh, eh, problēmas atrisināšanu. Tas pats attiecas uz datu viesabonēšanu. Mums ir pieeja internetam, bet mēs nevaram to izmantot, ja tas, tā, tas izmaksā tik ļoti dārgi. Jā, mums tik tiešām ir. Jā, strādāt tālāk, jo laika pietrūkst. Es zinu, ka arī komisija apstiprinās, ka ir vēl viens darba dokuments no pagājušā gada 16. marta, kur ir ļoti daudz datu par šo jautājumu. Mēs to darīsim jums zinām, kas atbildēs uz daudziem jautājumiem, tā skaitā valodām. Tālāk, Abla Monti un. Terevas kungs par 112 tā dienas tas, jautājumiem speciālisti, varbūt jūs varētu pakomentēt šos jautājumus. Paldies, priekšādātāji, ļoti īsi. Esmu ļoti gandarīts par iespēju būt šajā komitejā, kur atkal ar savu jauno e, telekom, e, telekom portfeli savā jaunajā kapacitātē. Komisija Uh, uzskāka skatīt uh, plašas konsultācijas 2009. gadā par universālo pakalpojumu nākotnes lomu, attīstoties platjoslas pieslēgumiem. Konsultācijas notika pagājušajā gadā no marta līdz maijam, un bija ļoti dažādi viedokļi, kas izskanēja, bet uh, vienprātības par to, uh, kādā būtu jābūt pareizai pieejai, nebija. Piemēram, eh, viena no pieejām atsacīties no jēdziena universālie pakalpojumi, kas būtu ļoti eh, vecmodīgs, kas nozīmētu atsacīšanos no veco telefonu ēras un pāriet uz jaunu platjoslas laikmetu Un konsultācijās izkristalizējās tas, ka dalība valstis nevēlas veikt pamatīgas izmaiņas pašreizējā sistēmā, kur universālais pakalpojums tiek uzskatīts kā drošības tīkls, lai varētu izvairīties no sociālās atstumtības. Tāpat arī uh, E, e, ir zināms elastīgums, lai nozīmētu, ko ir piekļuvi internetam nozīmē. Un man ir trīs punkti, ko es gribu norādīt. E, pirmkārt, mēs esam uzsākuši ietekmes izpērtas procedūru, mēs izvērtējam visu politiku opcijas, ieskaitot obligāto platjoslas pieslēgumu Eiropas Savienības līmenī. Līdz šim mēs esam konstatējuši, ka e, jā, obligātais pieslēgums maksāt ļoti dārgi, it īpaši tajās valstīs, kur e, platjoslas e, pārklājums ir ļoti zems tas ļoti dārgi izmaksātu nozarei un attiecīgi, attiecīgi šo valstu mājasemniecībām. Tālāk ir vēl problēmas, ko pieminēja referenta rapti, eh, atšķirība starp pārklājumu un uh, izmantošanu. Un eh, mums ir jādomā par pieprasījumu šeit Eh, ieinteresētības par internetu trūkums, un mēs domājam pienākums universālai pakalpojumam eh, arī varētu palīdzēt risināt šo pieprasījumu problēmu. Tad ir citas darbības digitālajā darba kārtībā, kas ir labāka piemērotas, lai šo problēmu risinātu. Un visbeidzot, fleksibilitāte kas izriet no 2009. gada paketes, kas varētu būt riskanta ar to, ka radīt atšķir dažādu pieju platjoslai no operatora puses, un tas varētu graut pamudinājums investēt platjoslas tīklos un tas varētu pamatot darbības Eiropas Savienības līmenī. Un eh, tagad ar jūsu atļaudošu vārdu kolēģim eh, no manis palāca. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Eh, mēs ļoti labi apzināmies problēmas, kas ir saistīts ar 112 telefonu numuru un jau gadiem ilgi strādājam pie šiem jautājumiem un ir jau diezgan daudz paveikts, lai 112 darbotos un būtu pieejams visā Eiropas Savienībā. Komisija ļoti rūpīgi ir sekojusi e, ieviešanas darbiem sekojot visām prasībām Eiropas līmenī. Mēs esam uzsākuši vairākas pārkāpuma procedūras, un Eh, šobrīd the... saistībā ar Of... Zvana atraš, zvanītā atrašanās vietas noteikam, noteikšanu, un šobrīd tas e, var būt vai nebūt pieejams. Tādējādi ir izaicinājumi, taču galvenais izaicinājums ir apzināšanās un neraugoties uz pūliņiem, kas tiek pielikti, vēl trīs no četriem pilsoņiem Eiropas Savienībā nezina, kas 112 ir Eiropas ārkārtas numurs. Tāpēc komisija ir regulāri aicinājusi dalību valstis veikt pasākumus, informēt iedzīvotājus par telefonu numuru 112 un mēs arī to dārām regulāri. Un šis eh, jautājums tiks atkal pasvītrots. Tālāk par eh, regulējumu, kas tiek transponēts eh, šī gada maijā un prasību nodrošināt, lai 112 būtu pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un e, precīzāka zvanītā atrašanās vieta varētu tikt noteikta. Mēs ļoti cieši tam sekojam un sekojam tam, lai iepriekšējās prasības un šīs jaunās prasības tiktu pienācīgi ieviestas un uh, Kā jau sacīju, tomēr izaicinājumi ir daudz, un pirmais izaicinājums ir apzināšanās. Paldies, Rāptikundze! Vai jūs vēl ko gribētu sacīt? Tīsi ļoti priekšsēdētāji vēlos pateikties visiem kolēģiem par paustajām idejām, priekšlikumiem, pamudinājumiem un novērojumiem. Noslēgumā gribu sacīt, ka es gaidu priekšlikums rakstveidā, izmantojot jaunās tehnoloģijas, elektronisko pastu, visu, kas dos iespēju kopīgi sagatavot šo ziņojumu. Un tā kā Mēs visi esam runājuši par informācijas jautājumu, lai labāk varētu apzināties numuru 112. Visvienkāršākās veids ir to izziņot skolās. Es saviem audzēkņiem eh, mācu viens deguns, divas acis Un tagad gribu noslēgumā norādīt divus galvenos iedzienus - finansējums un plātjosla. Jā, vēl daži vārdi par laiku sadalījumu, kamēr visi klausās. Jānosūta 28. februārī tulkojumam ziņojuma projekts, lai mēs varētu skatīt 21. martā, kad mums būs 11. aprīlī uzklausīšana un grozījumu skatīšana 25. maijā. Paldies visiem par darbu pie šī punkta. Tagad mums laika ir ļoti maz un ar Korolas skundzi jau apspriedu, taču mēs vi, kopā ar viņu uzsāksim diskusiju diskusiju abiem eh, punktiem. Mums nevarētu būt pārāk daudz laika diskusijai. Un mēs piešķirsim prioritātes jau pieejamiem atzinumiem. Un tagad es došu vārdu Hansam Pēteram Maieram, lai nāktu klajā ar savu atzinumu par policiju, politikas opcijām. Uh, E, patērētājiem un uzņēmumiem un atkal aicinu izteikties viņu maksimāli īsi, lai mums paliktu mazliet laika diskusijā. Mājerkungs, lūdzu. Jā, <clears throat> danke, Malcolm. Paldies, Malcolm. Kolēģi, kolēģis. Īsi prezentēšu man atzinumu, kas jums ir pieejams dokumentos. Tas ir par Eiropas līgumtiesību izstrādi, tikai pāris lapas. Jūs jau zinat, ka var pieminēt tikai tos būtiskākos punktus pirmajā atzinumā, un pārējās lietas tad var atrisināt uh, ar grozījumiem. Es esmu diskutējis ar ļoti daudziem interesantiem, interešu grupām, dažādas valsts bija pārstāvētas, dažādas viedokļas uzklausīju. Arī ar Volis kundzi galveno referenti Juriju. Un uh, viņas uh, ziņojums un arī ekon ziņojums uh, kopš janvāra beigām ir pieejams no manas valsts eh, Bundesrāts un arī Bundestāks pauda viedokli. Uh, saturs ir dažāds, un es pieņemu, dārgie kolēģi un kolēģis, ka arī jums informācija no jūsu dzimtenēm ir bijusi pieejama, un tā uh, arī ir bijusi ļoti atšķirīga. Bet nu no vienalga mums, kā Eiropas deputātiem, vajadzētu uh, mēģināt nākotnē Eiropas likuma, uh, līguma tiesības izstrādāt. Manuprāt, nākotne ir vienā vienotā apvienojušā dokumentu. Apkopojumā un daudz atsevišķas lietas, kas tagad jau ir atrisināts, vajadzētu apkopot uh, un vienkāršāk. Es domāju, ar to, ka mēs ilgtermiņā varētu mēģināt radīt tādu dokumentu, kurā patērētājs atrastu viņam domātos uh, priekšrakstus. Pat labi ir sarežģīti. Ir uh, direktīva uh, par patērēt aizsardzībām, par uh, tiesībām, ka nav uh, iespējas pārkāpt privāto, uh, teiksim, īpašumu. Un uh, dažs cits ir tiekām tieši pieņemts. Nu, aptuveni jau juristi arī vairs nezin, kas tad notiek. Nu, kā tad patērētājs varētu orientēties? Un tādēļ Es gribu arī šeit vēl īpaši uzsvērt, ka tas ir mērķis. Mērķis veidot vienu tiesību izstrādi, kas visu ietvertu patērētāju līgumus, līgumus uzņēmumiem, un lai tas viss būtu, nu, tā saprātīgi savienots. Nu, ceļš vēl ir tāls ejams, pirms to sasniegsim, bet es domāju, ka pirmo soli mēs varam spērt šajā virzienā, proti par 28. režīmu. Un šādi varētu kopēju līgumtiesību izstrādi veikt, nu nevis, teiksim, tādas nenoteiktas tiesiskas, juridiskas uh, termins. Un tam vajadzētu būt spēkā uh, brīvprātīgi, tad, kad ir nu, tāda robeža ķēršojoša uh, gadījuma. Es redzu vēl ļoti daudz skepses no dalību valstu puses, bet, ja dalību valsts vēlas ieviest uh, to valstīs, dažas no jaunajām īpaši par to domā tad tas arī būtu īpaši uh, atbalstāms. Un vēl jāpadomā, ka ja tas tiešām pie, tiek pielietots, tad visu kopā, nevis tikai nu tādi tā kā uh, saldumiņi, labie gabaliņi un uh, pārējais palikt novārtā. Patērētā aizsardzībām jābūt garantētām visur, bet īpaši tā patērētā aizsardzības daļa. Uh, kad tā sākas, nu, piemēram, tad, kad patērētājs um, izteikti var izvēlēties, vai viņš uh, nacionālo vai Eiropas instrumentu pielietos. Un ja viņš var izvēlēties, tad viņam jāsniem informācija un viņa, viņam jābūt informētam. Un arī par to jāsaka kaut kas. Un nu, galvenokārt ir jāveido patērētāja tiesības, kas būtu vienkārši skaidrs, caurskatāms, patērētājiem draudzīgs un saprotams. Nekādā gadījumā nedrīkst rasties tiesiska nedrošība vai tāds formulējums lietots, ko nevar saprast. Un es domāju, ka tas nu, ir tiešām ļoti plašs uzdevums. Ja es skatos Eiropas uh, tiesību aktus, tad mums, mēs formulējam, respektīvi mums jāformulē tā, lai uh, tas būtu saprotams. Es domāju, ka pilnīga harmonizācija un citi komisijas priekšlikumi nav šī brīža iespēja, jo Eiropa vienkārši vēl nav tik tālu nonākusi. Bet, nu, uh, Vienalga šis eh, priekšlikums par 28. režīmu, tā ir iespēja, tas ir labs pirmais solis pareizā nākotnē. Un es domāju, ka būs arī vēl daudz citu jautājumu, ko uzdosim komisijai. Komisija varēs atbildēt, piemēram, jautājums atgriežas vienmēr. Nu, vai tad vispār ir taisnība pieņēmumam, ka daudzi patārētāji uh, nevar izvēlēties iepirkšanās iespējas vai uh, vidēji uzņēmumi? Uh, nepārdod preces uz citām valstīm cita tiesiska, tiesiskas sistēmas dēļ. Varbūt, ka tas vairāk ir saistāms ar valodas barjerām. Nu, jāatbild uz šiem jautājumiem, un atbildēji jābūt um, skaidrai. Visām citādi. Ar nepacietību gaidu jūs komentārus, grozījumus, paplašinājumus. Paldies! Thank you very much indeed, Mr. Maier. Paldies, Maier kungs, un tagad atgādināšu ēnu referente. Uh, Referente Štailers kundze, Šmita kungs, es atvainojos, jūs uh, sēžat uh, um, attālināt no citiem liberāļiem, bet tiešām parlamenta centrā. Uh, Rūler kungs, es aizstāju Foks kungu, Stailers kundze. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji un paldies referentam. Tāpat kā Mājerkungs, eh, es esmu arī tikusies ar eh, dažādām iesaistītajām pusēm, un viena no interesantajām lietām ir tas, ka um, parasti visi ir pret šo priekšlikumu, tad tomēr par šo priekšlikumu arī esmu runājis ar dažādām patērētāju organizācijām. Uh, Un Mairkungam ir taisnība. Tātad man ir eh, vairāk jautājumu par eh, komisijai. Pirmkārt, manuprāt, ir jāveic pilnīgs ietekmes novērtējums par šo priekšlikumu. Un es gribētu redzēt skaidrāku izmaksu un ieguvumu analīzi. Apvienotās karalistas patērētāja organizācija nesen ar mani kontaktējās un rādīja pētījumu, kur viņi veica uh, Un šis uh, pētījums rāda, ka um, 7% gadījumu cilvēki tieši negrib citā valstī iepirkties. Mums vajadzīgi vairāk faktu un labāk analīzi. Man liekas arī dīvaini, ka tagad, kad mēs esam nobalsojuši par patērētāju tiesību direktīvu, tagad mēs uh, saņemam tādu priekšlikumu zaļo grāmatu par eh, šo te līgumtiesību jautājumu. Un tagad mums ir iespēja noslēgt eh, galīgo pozīciju pieņemt par eh, patērētā direktīvu. Tas ir dīvaini. Runājot par pakalpojumu direktīvu, tikko mēs runājam par e-komerciju. Uh, šīs likumdošanas eh, akta netiek izmantoti, ko šis opcionālais instruments nozīmēs praksē. Tas ir tāds valodas jautājums arī. Vai Roma viens ietveros uh, patērētāji tiks aizsargāti un vai šie līgumtiesību grozījumi attieksies arī uz eh, vietējām līgumtiesībām, te ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Uh, Bet man šķiet, ka svarīgi ir par to diskutēt, un es labprāt uzklausīšu, kas ir sakāms komisijai. Paldies! Uh, thank you very much, Mrs. Tyler. Paldies, Tēlers kundze! Paldies arī par šokolādi! Jūs teicāt, ka tā ir dāvana no Beļģijas prezidentūras par uh, patērētāja direktīvas uh, labu atrisinājumu. Nu, tad paldies, ka jūs ar mums arī padalījāties. Šmita kungs, paldies priekšsādētāji. Šis ir ļoti delikāts jautājums, un tāpēc uh, visi arī ar mums kontaktējas un vēršas pie mums pat patērēta organizācijas un arī valdības. Bet es piekrītu uh, referentām, Maierkungs, jūs esat paveicis labu darbu, un esmu kontaktējusies arī ar Diānu Volisu. Un, manuprāt, šeit mēs esam vienādās pozīcijās, vairāk vai mazāk. Stēlers kundze varbūt, ka tas uh, piedod tādu zinām asumu, ka visi uh, ir pret jums. Mēs uh, pie tā esam pieraduši kā liberāļi. Daži saka, ka tas viss ir par strauju, Un man liekas, ka mēs to apspriežam tomēr jau kopš es esmu bijis šajā parlamentā, un citi saka, ka tas nav vajadzīgs, ka nav nekāda problēma. Un uh, es domāju, ka viņiem nav taisnība, un varbūt, ka tad mēs saņemsim kaut kādus komentārus no komisijas. Man patīk šī ideja, ka viss netiek harmonizēts tādā vienā blokā, sakausējot visu kopā, un tomēr šeit eh, tā vietā tiek dota tāda iespēja. Maier kungs to sauc par 28. režīmu, varbūt Horvātija um, negribēs, ka jūs tā sakāt, bet jūs varat teikt 27 plus 1. Es domāju, ka šī varētu būt tāda ideja, kuru mēs varētu apspriest tā dziļāk un plašāk, un tāpēc es nedomāju, ka šobrīd vajadzētu skriet pakaļ visām valdībām un patērētāju organizācijām, sakot, nu tad to visu nevajag, jo tad nekas arī nenotiks. Mēs zinām, ka paies zināms laiks, un uh, tomēr es piekrītu Stailers kundzei, ka um, jocīgi, ka mēs to darām tagad, tas ir pretrunā ar to vai šo direktīvu, varbūt, ka jums ir taisnība, bet uh, mēs varētu to varbūt arī ņemt vērā šajā ziņojuma projektā, norādot uz to. Uh, lai citas komitejas arī paman šo aspektu. Mairkungs eh, teica, la, ka šai likumdošanai ir jābūt skaidrai, eh, vienkārši lietojamai, vienkāršai, saprotamai visiem, un eh, ir jāinformē patērētāji. Es piekrītu, tas ir ļoti būtiski, un ir ļoti labi, ka mēs mēģinām uh, šeit rast tādu Eiropas vīziju attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Jā, šī komiteja un Švāba kungs ir paveicis ļoti labu darbu, sperot pirmos soļus, bet mēs zinām, ka tas ir ļoti sarežģīts process. Un ja mēs uh, nevirzīsim šīs uh, uh, izmaiņas uz priekšu, tad neviens cits to nedarīs. Es atbalstīšu ziņojumu un varbūt uh, pievienošu kaut kādus uzlabojumus ar grozījumiem, bet es domāju, ka tā vispārīgi runājot, Mairkungs, jūs esat paveicis labu darbu. Paldies! Jūs tiešām esat uh, pašā centrā. Nu, es tagad atkal esmu skeptiskāka un piekrītu Stailers kundzei pārsteidzošā kārtā Vācijā. Uh, visas Bundestāga partijas, un tas ļoti reti tā. Viņas vienojas viedoklī, ka nu, ir tādas ļoti lielas uh, bāžas un, un pārdomas, bet arī patērētāja sardzības un uh, ekonomikas pārstāvi bija pret, un arī apvienības. Un tagad par Švābkungu teikto. Uh, bija liels problēmas uh, un ir ar Švābkungu ziņojumu. Un tādēļ mans pirmais priekšnoteikums būtu tāds, ka nu vismaz pagaidām. Uh, gaidām, kamēr noslēgt ir patērētāja tiesību direktīva pirms speram nākošo soli, jo es domāju, ka nu, nebūtu īsti prātīgi, ja mēs ļoti prātīgi dotos nākošajā fāzē, nenogaidot, kas tad būs, kāds rezultāts būs. Jo mēs pieņemam vienu lietu patērētāja direktīvas ziņojumā, un pēc tam mēs runājam par 28. režīmu. Nu, viens darbs jāturpina ar otru. Uh, Tādēļ komisijai jāsaka, ka viņiem jāpagaida. Un kom, piekrīt Stēlers kundzei, no komisijas mums ir vajadzīgs vairāks, vairāk informācijas, mums nepieciešama šī informācija, tie precīzi pētījumi un arī precīzi pētījumi, ko tas nozīmētu, ja šis 28. režīms tiktu arī iekšzemē izmantots. Manuprāt, ir jāsāk ar daudz tādu šaurāku uh, sektoru. Uh, Eh, es piedāvātu, nu, lai tas eh, darbotos e-komercijā, internetā un kā iespēja. Jo mazās dalību valstis, nu, tajās nav pietiekami daudz piedāvātāju un lielās dalību valstīs aizvien lielāks šis koncentrācijas process notiek, un tādēļ jāuzdod jautājums, vai nevajadzētu izskatīt iespēju ar tādu brīvprātīgu režojumu eh, Eiropas Savienības apmērā šeit nedaudz lielāku konkurenci un caurskatāmīgi un uh, uzlabojumu uh, patērētājiem sasniegt. Un vienu jomu vispār nevar iedomāties. Un es nedomāju, ka mēs jebkad varētu saņemt vairākumu tam, bet, nu, ja mēs domātu, ka vienā jomā mēs varētu to piedāvāt un tad sākt ar to un veidot uzticību, kuras nav, jo, uh, nu, tas izriet no tām sarunām, kādas man bija, un nu, tad mēs varbūt paši sev tādu labāku dienestu būtu. Uh, būtu uh, paveikuši un labāk, tad mums būtu zīle rokā nekā mednis kokā. Es runāšu Ešlī Foks vārdā, kas ir mūsu anreferents. Šī ir viena lieta, kur Skotija un Anglija ir viensprātis. To saka Stēlers kundzei par praktiskiem jautājumiem. Šajā jautājumā es neesmu droši, ka mēs esam. Uh, definējis, definējuši problēmas, kuras šim projektam ir jārisina. Un es uh, gribētu ap, apzīmēt kā problēmas risinājumu meklējumu. Un es nezinu, vai tas atrisinās visas problēmas, ko uh, ir paredzēts šeit atrisināts, bet mēs esam tādā situācijā, kādā esam. Mums nevajadzētu uh, manuprāt, um, uh, iet pārāk tālu, bet vajadzētu veidot tādu instrumentu kopumu. Runājot par starpuzņēmumu kontaktiem, gribu atgādināt kolēģi, ka jau ir daudzi uh, līgumtiesību uh, ietveri, kas tiek izmantot dažādās nozarēs, un daudz nozars ir uh, uh sadarbojušās, lai radītu tādus līguma paraugus, piemēram, IT jomā. Tātad harmonizēta noteikumi starp uzņēmumu komunikācijā nav nekas jauns. Varbūt instrumentu kopums varētu palīdzēt šīm te labprātīgajām jomām, kurās uh, uzņēmumi grib kaut ko tādu izmantot. Esmu nedaudz pārsteigts, ka komisijas uh, ieteikumi uh, ir vērsti uz kaut ko, kas, manuprāt, ir neattīstīti un nerealistiski priekšlikumi. Piemēram, direktīvas, kopējie civili likumi, mēs taču tik tālu esam no tā. Komisija varēja labāk pievērsties tādām jomām, kur mums būtu reāli panākt progresu. Un, ja jūs uh, paraugieties uz situāciju dalību valstīs un smagumu centru, tad uh, daudz mērenāk pieeja šeit būtu bijusi vērtīgāk. Runājot par patērētājiem, man pārsteidz tas, ka tā ideja, ko Majerkungs izteica, ka tad patērētājiem būtu jāizvēlas savas valsts likumdošana un vai arī šīs instruments. Viņiem jau tāpat ir daudz jāizvēlās, kas tad faktiski notiktu, tad piegādātājs izvēlētos, uz kādiem nosacījumiem viņš grib piegādāt preces patērētājiem. Ja, piemēram, Eiropas uh, likumdošana piedāvātu patērētājiem mazāku aizsardzību nekā to, kas viņam pienāks šajā valstī, tad tas nāk par sliktu patērētājiem. No otras puses, ja mēs uh, sakām, ka jebkuros apstākļos šie jaunie līgumtiesību noteikumi būtu par labu patērētājiem, tad mēs uh, censtos sasniegt to, ko mēs cenšamies sasniegt ar patērētāju direktīvu, patērētāju aizsardzības direktīvu. Tātad kā komisija var teikt, ka šī likumdošana nāks par labu patērētājiem? Tas man šķiet problemātiski. Un noslēgumā gribētu atbalstīt to, ko teica kolēģi. Neredzu nekādus pārliecinošus pierādījumus vai ietekmes novērtējumu um, kas pamatotu tos uh, problēmu risinājumus, ko piedāvā komisija. Ja es saņemšu šādus pierādījumus, tad es varētu atbalstīt komisijas piedāvājumu, bet uh, es ceru, ka kolēģi varbūt man atbalstīs un būs prasīgāk pieprasot pierādījumus nekā līdz šim. So that concludes my peroration. I was... Un Eh, ar to es beidzu savu vienustāšanos un tagad varu pāriet pie, eh, atgriezties pie savu priekšsēdētāju koņu. Tagad Šuntu Filidis eh, kungs, vai jūs mūs ievedīsiet šajos dziļajos ūdeņos? Jā. Re Jā, nu kā ēn referents, kas pat laban Vorsitzender, ich weiß, dass wir knapp in der Zeit sind, deswegen möchte ich mich ganz kurz fassen. Zunächst möchte ich. Nu, zinu, ka uh, pavisam īsi runāšu. Es zinu, gribētu pateikties referendam Maier kungam par uh, šo uh, normatīvo uh, izstrādi. Es domāju, ka tas ir labs pamats uh, nākotnes diskusijām. Es vēlos norādīt uz to, ka ir uh, dažas problēmas uh, sākotnējā principā. Uh, Mēs esam ļoti labi e, sadarbojušies sākumā, bet ir divi dažādi principi. Nu, e, varbūt šaubas, e, un tad turpināt to, jeb tā kā Malkolms Hārbārs to teica, nu, vai vairākās vietās nu nav īsti izstrādāts, bet nu nevar tad arī būt vienlaikus pret pilnīgi uh, harmonizēt šai. Visur būt pret, tā kā es, uh, un nevis tā kā Monti dokumentā tas tiek pieņems. Mēs sūdzamies, iekšējais tirgus ir sašķelts, e-komercija un digitālā komercija nepieaug pietiekami ātri. Un uh, problēma analīzē mēs esam vienoti. Nu, valoda jautājums ir nozīmīgāks nekā mēs bieži šeit uh, redzam, bet ir arī uh, juridiskas barjeras. Un es nedaudz esmu pret to šajā diskusijas brīdī noslēgt visas iespējas. Ja, tā kā Malkorns Harlos teica, uh, patērētāju direktīvā konstatēsim, ka pilnīga harmonizācija ir ļoti sarežģīts ceļš, it īpaši par garantiju un citiem jautājumiem, tad man liekas, ka ir pareizi, ka komisija meklē alternatīvu. Ja mums tā nepatīk, tad mēs atkritīsim pilnī, pilnā harmonizēšanā un diskusija atsāksies. Es esmu atklāts abām iespējām, bet es domāju, ka nu nav īsti godīgi teikt, mēs esam pret visu, kas varētu uh, virzīties uz vienotību. Paldies! Uh, well, I think, um... Paldies! Es domāju, ka uh, runātāju vairs nav, un tagad varat, uh, varam dot uh, vārdu. Hm, Sākumā sveikšu Maiera kungu un daru šīs komitejas deputātus par uh, augsto kvalitāti. Man liekas, tas ir iz, nu, tā, ļoti nozīmīgi, ka a, trīs komitejas, kas ar to nodarbojas, a, Jūri Ekon un arī Imgo, a, ir izstrādāti dokumenti, kas virzās vienā virzienā, arī tās diskusijas, kādas bija. Es tomēr redzu pāris tādas kopējas pieejas punkts. Nu, varbūt es esmu optimists vai profesionāls optimists. Nu, katrā gadījumā redzu uh, tādu pieeju, kas ļauj man būt optimistiskam attiecībā uz šī, šīs dokumentu pakotnes tālāku virzību. Tagad komentāri par deputātu sacīto. Pirmkārt, par e, jūsu pieminēto ietekmes izvērtējumu, ko arī Štailers kundze pieminēja. Jā, protams, tāds ir jāveic, un mēs jau gatavojam uh, šobrīd e, samērā daudz datu uzkrāšanas vingrinājumu, un mēs gatavojam ietekmes novērtējumu, kas izvērtēs visas opcijas zaļajā grāmatā. Pilnīgi noteikti šis ir ļoti svarīgs uzdevums, un mēs e, veiksim padziļinātu ietekmes izpēti. Un mums jau bija iespēja iepriekšējās debatēs pieminēt atsevišķus datus. Es nevēlos atkārtot visus, bet reaģējot uz Štailers kundzes sacīto, jūs sacījāt, viss ir precīzi. Interesanti atzīmēt, um, ehm, kā Eh, apvienotais karalistēs ir atsevišķi devumi, kas ir pret, bet šeit es gribētu citēt apvienoto karalistes mazo uzņēmumu federāciju un mazumtirgotāju apvienību, kuru, eh, kuru devums bija pozitīvs, kuri nosūtījuši interesantus datus. Un man ir prātā Eh, Brītu mazumtirdzniecības konsorcija eh, sniegtais, kas ir ļoti interesanta grupa, ko šo mūsdienu, mūsu šodienas apskatītā instrumenta eh, sakarā, kur norādīts, ka pa, palielināt eksportu uz vienu papildu uh, Uh, dalību valsti palielinātu izmaksu 15% šajā attiecīgai dalību valstī. Tās ir ievērojams izmaksas, un līdzīgi dati ir sniegti apvienoto karalistes mazo uzņēmumu e, konfederācijas. Tagad nevēlos uzskaitīt visus datus, tikai norādīt to, ka mēs esam e, tikušies šodien ar sekretariātu, esam izvietojuši diet, datus tīmekļa vietnē, vārdu sakot, dati jums ir pieejami, bet vēl viens punkts, ko es vēlos pieminēt šajā pētījumā MVU sakarā tas, eh, šis eh, paraugs nav pietiekami reprezentatīvs, bet katrā ziņā Eirobarometra dieneste saņems reprezentatīvus datus. Mēs esam lūguši MVU sniegt, ja es pareizi atceros, 13 šķēršļus un visus pārējos tādus kā valoda, kultūra, transporta izmaksas, kas ir iekļauti. Un ir ļoti interesanti novērot, ka desmit pirmo šķēršļu vidū Pirmie seši ir saistāmi ar uh, likumdošanu. Uh, un tādējādi skatot mūsu, mūsu pieteikumu, mūsu pieteikumus 68% bija uh, 75 tulkojumos, informā, pad, likumdošanā, strīdu atrisināšanas procedūra 58, sārunu grūtību vešana 55% un tāpat arī e, dažādi citi šķēršļi, kas ir saistāmi ar likumdošanu. Līdz ar to mums kaut kādi dati. E, ja konkrēti dati šeit ir. Tālāk Štailers kundze uzdeva jautājumu, ko nozīmē opcijas, jeb eh, neobligāts. Es apzinos, ka man ir jārunā īsi. O, opcijas instruments nozīmē to, ka attiecīgā puse var to izmantot kā piemērojamo likumu un tā dod iespēju uzņēmumam pārdot savu izstrādājumu uh, balstoties uz viena līguma un vienas IT platformas. Nav jāņem vērā 27 obligātie noteikumi, taiskaitā patērētāja aizsardzības noteikumi, bet e, šajā opcijas instrumentā patērēta aizsardzība jau ir iestrādāta. Tas nozīmē, ka uzņēmēji to izmanto tikai tad, ja tas ap, ir piemērots viņu ekonomiskajiem mērķiem. Tas pats attiecas uz pretējo līdzēju pusi. Abas puses var to izmantot, ja tās uzskata, ka tas ir skaidri saprotam lietotājiem draudzīgi un atbilst viņu interesēm. Šeit es varu atbalstīt Mājera kunga sacīto, jo tik tiešām šīs prasības ir jāizpilda. Un ja uzņēmēji izvēlas to izmantot, tad tie izmantot izvēlas tikai tad, ja sākotnējās izmaksas ir zemākas nekā peļļa vai priekšrocības, ko tie var gūt. Tādējādi ir izvēle, un ja tie uzskata, ka sākotnējās izmaksas ir pārāk augstas, tad viņi to neizvēlēsies. Lūk, ta, tas ir opciju instrumenta šarms. Lūk, Šādu komentāru sniedz vairāki deputāti - Štailers kungs, Šmita kungs, Rūlis kungs. Jautājums par fragmentāciju un attiecībām ar patērētāju tiesību direktīvu. Šeit ir jānorāda, ka e, Rūlis kungas sacītājiem ir jānotiek. Mums tas ir jādara, mums ir jā. Uh, uh, uh, Eh, jā, eh, jāpakop, jāpārkopē un pā, jāpārlīmē tas, kas bija norādīts because it's outside the scope and therefore one... CRD norādītais. Un ta, tas ir jāizmanto kā sākuma punkts, kas nozīmē, ka jūs nevarat eh, nokāpt zemāk par šo atzīmi, bet jūs varat vienmēr kāpt augstāk. Un tā ir viena pamatīga, pamatota un būtiska pie šai pieeja, veidojot mūsu CRD. Um, un Tālāk runājot par modeļu līgumiem, kas vairāk kārt tika pieminēti, ko pie, norāda piemēram Angļu li, juridiskā sabiedrība. Un šeit ir kaut kas, ko mēs apspriežam darbību plānā kopš 2004. gada. And what happened? Afterwards... Un tika sasaukta konference, eh, kas varētu uzņēmēju eh, asociācijas, kas būtu interesēts, lai varētu apspriest šos jautājumus. Un mūsu doma bija atvieglot eh, tā saucamās B2B transakcijas, biznesa uz, uzņēmējs ar uzņēmēju transakcijas. U, Un kas tad notika? Nebija ieinteresētības no uzņēmēju puses. E, biznesa asociācijas, kas e, to iz, jau izmantoja, vēlēja sacīt, ka tās vēlas pārdot šos nosacījumus, un kuras neizmantoja, sacīja, ka nav interesētas. Un, uh, 2005. gadā pirmajā progresa ziņojumā mums nācās no idejas atteikties, ja nebija pieprasījumi. Līdz ar to sakotnēji tā tika uzskatīta par labu domu, taču tā kā 2005. gadā skaidri mums tika norādīts, ka pieprasījumi nav, tad mēs no tās atteicāmies beigās. Tāpat arī priekšsēdētāji. Uh, kas būtu noderīgi patērētājiem. Divi jautājumi pamatā. Patērētājiem būtu ekonomisks izdevīgums, kas izpaustos kā zemākas cenas, un mēs varam pierādīt to, ka atsevišķās dalību valstīs mēs varam pierādīt skaitliski, ka piedāvājums ir ierobežots, jo nav pārrobežu konkurences un patērētāji maksā dārgākas cenas, bet ar, arī tas vēl nav pietiekami. Mums jārūpējas, lai šī darba rezultāts būtu eh, ju, uzlabojums uh, juridiskai aizsardzībai Eiropas eh, patērētājiem. Tas nozīmē, patērētājiem būs ekonomisks un juridisks izdevīgums. Paldies jums par uzmanību. Well, you your... Paldies par komentāriem. Mēs esam pilnīgi iekavējuši visu. Eh, bet es negribētu uzsākt dialogu. Nē, man tikai jautājums, vai mēs varētu Eh, ko, kopsavilkuma ar konsultācijām saņemts. Es domāju, ka Anmajers kungs to eh, mums darīs zinām. Es eh, tagad jau saņēmu kopiju, es domāju, ka arī pārējie materiāli būs pieejami. Majer kungs, vai jūs varat izdarīt īsu kopsavilkumu? Jā, auch nur ganz. Jā, nu arī pavisam īsi, nu, mēs sākam pirmo diskusiju. Un es lūdzu tikai visus kolēģus un kolēģus būt atklātiem, būt atvērtiem. Jo mēs jau runājam par to, ka mēs esam uh, tikušies ar mērķi visas iekšējā tirgus uh, priekšrocības uh, piedāvāt mūsu pilsoņiem. Un, mēs, uh, un ir jāvadod uh, dažādi piedāvājumi iekšējā tirgus un patērētājas attiecības komitejā. Un tad, ja šī vienotība tiek mazināta, tas nav labi. Un ja alternatīva ir nu, tāda vienota Eiropas līgumtiesība izstrāde, kurai patērētāji varētu uzticēties, nu, tad man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un tad viņi arī, nu, teiksim, pasūtot, ieskatīsies Eiropas tiesībās un balstīsies uz to savos lēmumos. Un es domāju, ka tas ir tas lielais piedāvājums patērētājiem iekšējā tirgu. Good. Well, thank you very much indeed. It's been... Paldies. Tās bija ļoti interesantas debatas. Mēs gaidām grozījumus. Pirmais mārts grozījuma iesniegšanas termiņš skatīsim 22. balsosim komiteja šajā pašā dienā un jur 12 aprīlī e, jūri komitejā. Paldies Majer kungam, e, kurš izklāstīja daudzus dosie kolēģi. Man šķiet, ka mēs esam ļoti iekavējuši darbu un mums pavisam pietrūkst laika. Tāpēc es gribētu piedāvāt nākamajiem trim referentiem, tā skaitā man Mums vajadzētu dot priekšroku Trinta Filidis, Šaldemoze eh, eh, ziņojumiem un Senelovas eh, ziņojumam, jo viņiem ir jābūt, jādodas prom 18.30 pats vēlākais par pāriem ziņojumiem. Uh, Es gribētu piedāvāt neorganizēt diskusijas. Jau es jau priekš atvainojos ēnu referentiem, jūs varēsiet runāt ar referentiem tieši, bet tik tiešām mums nav laika to visu izskatīt. Mums ir komisijas pārstāvs klāt, un es varētu dot iespēju viņiem vienkārši izklāstīt priekšlikumus, un varbūt to varētu izdarīt stundas ceturkšņa laikā. Tas nozīmē, ka pāris minūtes katram referentam, lai prezentētu ziņojumus Roitovs kundze. Varbūt jūs varētu ieskicēt šo um, ziņojumu, kas tiek gatavots ekon komitejā par noguldījumu garantējumu schēmām. Mēs lūdzām pastiprināt to sadarbību, bet priekšsēdētāju uh, Eh, konference mm, to noraidīja. Es gribētu zināt, kādās jomās jūs esat iecerējuši koncentrēt uzmanību savā ziņojumā. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs. Vispirms gribētu pateikties abiem visiem ēnu referentiem, jo mēs tikāmies pirms divām nedēļām. Gribu pateikties arī komisijai, kas sniedza man statistikas datus, lai mēs varētu izvērtēt ietekmi finansiālā ziņā. Uh, Man žēl, ka nevarēšu jums prezentēt visus jaunos elementus šajā pārskatīšanas procedūrā, bet gribētu pieskarties dažiem jautājumiem, par ko mēs uh, apspriedām. Ir informācijas prasība uh, par uh, informāciju, kas jāsniedz uh, patērētājiem. Banks to skat kā problēmu, bet es to atbalstu. Mūsu komitejā mēs varbūt varētu sagatavot tādu tekstu, lai patērētiem tas būtu skaidrs. Uh, um, ir jāņem šeit vērā riska līmenis. Bankai uh, komisija piedāvā 200%. Es gribētu pazemināt šo uh, līmeni līdz 50%, jo uh, noguldītājiem nevajadzētu maksāt Uh, par citiem noguldītājiem, kas uh, iegulda um, riskantākos ieguldījumos. Vēl viena problēma ir harmonizācija finanšu sistēmu starpā. Komisija iesaka, ka visām bankām vajadzētu maksāt pusotru procentu eksante un uh, pusprocentu ekspost tad, kad tas ir vajadzīgs sistēmā. Lielbritānija, Austrija, Luksemburga, Slovēnija un citas valstis strādā tikai ar ekspostu iemaksām. Tas, protams, ir uh, nedaudz strīdīgi, bet izskatās, ka padomu to varētu pieņemt. Tālāk. Šis 75 un 25 procentu uh, sadalījums, vai tas ir optimāls, varbūt, ka tas šie procenti varētu būt zemāki. Bet uh, tas nozīmētu, ka spēcīgākas finanšu institūcijas maksātu par vājākām finanšu institūcijām. Un tāpēc gribētu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Un tad, runājot par griestiem, tie ir 150 miljārdi eiro kas būtu jāsavāc līdz 2020. gadam. Varbūt mums nevajadzētu paaugstināt šo mērķi, šos griestus, bet vajadzētu pievērst uzmanību maksājumiem no finanšu institūcijām. Gribētu teikt pāris vārdus par ietekmes novērtējumu, kas attiecas uz iemaksām fondā. Komisija iesaka, lai katrs noguldījums šajā fondā būtu garantēts. Un ne tikai līdz 1000 eiro, bet 100 tūkstošiem eiro. Tas nozīmē, ka mēs izveidotu līdz 2020. gadam uh, rezervi 150 miljārdu apmērā plus 50 miljārdus. Bet ir vēl viena cita iespēja. Mēs garantētu tikai garantētos noguldījums un šis kopapjoms būtu 93 plus 50 miljārdi, un tas, protams, ietekmētu visu finanšu sektoru. Mums ir jādomā arī par citiem finanšu instrumentiem, kas tiek izmantoti. Tātad mēs varam pieņemt, ka mums būtu uh, jāsaskaras ar līdzīgu finanšu krīzi kā 2008. un 2009. gadā. Mums ir jāapspriež jautājums par pieņemamiem noguldījumiem. Saņēmām statistikas datus no komisijas, un tajos ir teikts, ka 2008. gadā šajos fondos bija 23 miljārdi eiro. 2008. gadā saskaņā ar uh, pieņemamo depozītu uh, aprēķiniem tie būtu bijuši 9,3 miljārdi, bet uh, Tie bija tikai 1,8 miljārdi. Tā tad eh, priekšsādātājs pārtrauc, mums ir ļoti maz laika, un tāpēc šīs detaļas varbūt mēs varētu skatīt vēlāk. Nu jā, diemžēl nav cits uh, laiks paredzēts šīm debatēm, tāpēc es gribētu uzklausīt, ko kolēģi domā par šo ļoti sarežģīto jautājumu. Gribēju vēl kaut ko teikt riska reitinga aprēķina formula tiek apšaubīta. Mums ir formula, un viena banka, nenosaukšu to vārdā, tā tika novērtēta kā labākā, drošākā banka, bet tad, kad šī formula tiek eh, izmantota, tad tas tiek salikts kopā ar citām bankām, kurām ir problēmas. Vēl viena problēma ir uh, savstarpējā aizņemšanas, aizņemšanās sistēma, lai garantētu depozītus dalību valstīs. Es to atbalstu un nerunāšu par kritikas punktiem. Tad um, prasību atmaksas, tas uh, skar patērētāju aizsardzību, un šis priekšlikums vēl saīsnāt no 20 uz 7 dienām šo atmaksas periodu. Daudzas patērētāju organizācijas uzskata, ka tas nav realistiski. Uh, bet Dānijā, Lielbritānijā ir iespējams šīs uh, prasības apmaksāt trīs dienu laikā. Es gribētu tikai atgādināt, ka mums ir jāpievērš galvenokārt patērētāja aizsardzības jautājumiem. Jūs šeit runājat par finanšu jautājumiem, kas būtībā ir ekonu komitejas atbildība. Uh, un mums ir jāizskat citi jautājumi, citi ziņojumi, es atvainojos, vai jūs mums varētu lūdzu sniegt tādus secinājumus, kādi ir galvenie punkti mūsu komitejai, kas būs jūsu atzinumā, un tad es eh, lūkšu Benkas kungu varbūt sniegt mums īsu komentāru. Es neskatu tos jautājumus, ko skatīs ekonu komiteja. Uh, bet joprojām ir virkne problēma, un kā jau jūs teicāt, man nav laika iedziļināties detaļās. Es varu runāt par bankām, par to, ko tās vēlas. Definīcijas šķiet ir ļoti svarīgas. Es centīšos šo problēmu atrisināt ar ēnu referentiem. Es uh, aicinu arī kolēģiem iesaistīties mūsu sanāksmē, piedalīties tajā. Es domāju, ka pirms divām nedēļām, tad, kad es runāju ar ēnu referentiem, bija skaidrs, ka mēs iesniegsim virkni grozījumu direktīvai, bet, diemžēl, mums tagad nav laika šos jautājumus apspriest, par to tāpēc nevar izteikties, bet personīgi es eh, domāju, ka mums vajadzētu balsot par šo pārstrādāto versiju. Es, protams, sekoju tam, kas notiek ekonu komitejā padomē. Patērētāja aizsardzības jautājumi noteikti tiks risināti atsevišķi. Tas ir atkarīgs arī no Ungārijas prezidentūras, kā viņi gribēs risināt šos jautājumus, bet es domāju, ka mums vajadzētu uh, noteikt zināmus limitus, kas. E, ir svarīgi patērēt aizsardzībai. Tam visam tas viss nedrīkst būt pārāk dārgs, jo tagad priekšlikumā tas izskatās, ka tas varētu būt ļoti dārgi. Es gribētu piedāvāt pasākums, kas varētu samazināt izmaksas. Un vēl viens jautājums, kas skar ne tikai IMCO, bet arī citas komitejas, bankas un fondus. Uh, Viņi varēs eh, investēt savus eh, finanšu līdzekļus tikai 5% apmērā no pieejamajiem resursiem vienā institūcijā. Tas nozīmē, ka nauda eh, aizplūdīs no mazām valstīm uz lielām valstīm, un tas ir tāds interesants uh, interesanta eh, tendence. Jā, es zinu, ka jūs esat veikusi daudz pētījums un būtu interesanti par to runāt arī ar ēnu referentiem, bet mums nav laiks. Benka kungs eh, šķiet ir klāt. Varbūt jūs varētu pavisam īsi komentēt. Es jums varu dot dažas minūtes, ja vēlaties reaģēt uz dažiem konkrētākiem punktiem. Vai Benker kungs ir klāt? Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu teikt, ka es pievērstos eh, tieši patērētāja aizsardzības aspektiem, kā jūs teicāt, bet uh, gribu paskaidrot, ka es un mani kolēģi vienmēr esam pieejami, ja ir arī jautājumi par citiem jautājumiem. Direktīvas galvenais mērķis ir vienkāršošana un harmonizācija. Uh, gan patērētāju, gan finanšu stabilitātes interesēs, jo abi jautājumi finanšu stabilitāte un patērētāja aizsardzība iet roku rokā. Mēs aizsargājam patērētājus, aizsargājot eh, daļu viņu noguldījumu līdz šim limitam, jo tas ir eh, svarīgi, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Visi zina, ka ja nebūtu noguldījumu, uh, aizsardzība, tad tas būtiski ietekmētu negatīvi visu finanšu sistēmu. Tātad atkārtoju vienkāršošana, harmonizācija un patērētāja aizsardzība. Sākšu ar uh, svarīgiem jautājumiem patērētājiem. Esam izdarījuši vairākas izvēles, kur bija konfliktējošas intereses starp bankām, noguldījuma schēmām un patērētājiem, un es gribētu paskaidrot, ka šajos gadījumos komisija ir izvēlējusies patērētājiem draudzīgākās alternatīvas. Un, un uzsvērš arī, kur mēs to darījām. Pirmkārt un galvenokārt eh, par izmaksu kavējumiem. Mēs esam piedāvājuši samazināt šo termiņu no 20 Uh, darba dienām, tas ir viens mēnesis būtībā. Tātad no viena mēneša uz vienu nedēļu esam šo termiņu samazinājuši. Kāpēc? Tas ir vienkārši, jo katrs var apskatīt savu maku saturu un ar to droši vien nepietiks, lai izdzīvot četras nedēļas. Varbūt, ka pat nedēļu jūs nevarēsiet iedzīvo, izdzīvot. Uh, Uh, un katrā ziņā mēnesis diez vai jūsu kredītkarte nedarbosies, ja jūsu banka ir bankrotējusi. Un mēs uzskatām arī, ka uh, realistiski ir paredzēt šo izmaksas termiņu septiņas dienas, un paldies Rotovas kundzei par to, ka viņa to minēja, jo dažas valsts acīmredzot spēja to izdarīt, Dānija un apvienotā karalista, un mums vajadzētu ieviest labāko praksi patērētāju interesēs, un tās ir septiņas dienas. Un uh, te ir uh, arī kaut kas vairāk patērētājiem. Piemēram, vienotais kontaktpunkts. Kā jūs varbūt zināsiet, noguldīja garantījumu schēmā uh, šeit atbildību nosaka bankas uh, mātes uzņēmums, atkarībā no tā, kurā dalībvalstī tas atrodas. Bet, protams, bankām var būt filiāls citās dalībvalstīs, un šajā gadījumā, tagadējā režīmā, tā ir mātes uzņēmuma de, noguldījuma garantijas schēma, kam ir jāizmaksā noguldītājiem nauda, pat ja filiāli atrodas citā dalībvalstī. Un noguldītājiem, protams, ir vienkāršāk, ja viņi šo naudu saņem no viņiem tuvākās noguldījuma garantijas schēmas. Neskatoties uz to, kura uh, schēma tad būs tā, kur būtībā beigās maksās. Vēl viens jautājums. Nu tad ātri. Tas ir valūtas jautājums. Ja noguldītāja konts tiek turēts kādā noteiktā valūtā, bet uh, noguldījumu garantiju schēmu, kas ir atbildīga par uh, atmaksu mātes bankas valstī, uh, ir citā valodā, piemēram, Eirozonas valsts bankas filiāle kādā valstī, kurā nav eiro. Tas nozīmētu, ka noguldītājs saņemtu atpakaļ eiro. Kaut gan viņš labprātāk varbūt saņemtu vietējo valūtu atpakaļ, un tas pats attiecas uz uh, bankām un uz valstīm, kurās eh, ir eiro un otrādi. Tātad šis priekšlikums eh, tiek izvēlēts, lai tiktu izmaksāta nauda konta valūtā un nevis depozītu garantijas schēmas valūtā. Tie ir trīs galvenie jautājumi, kas ir tuvi patērētāju aizsardzībai, kaut gan tomēr arī labāks finansējums un citi uh, darbības jautājumi, protams, nodrošina labāku patērētāju aizsardzību, jo jānodrošina, lai tas, ko mēs solām, uh, labāk patērētāju aizsardzību, lai to varētu visu arī finansēt. Paldies priekšādātāji! Paldies par šo izsmeļošo komentāru, un kā Roitavs kundze teica, tas ir svarīgs atzinums, tātad mums šeit ir nopietnas darbs paveicams. Vai jūs varētu pastāstīt, kāds būs laika grafiks? Man ir teikts 12. līdz 14. aprīlī apstiprināšana komitejā, un jūs prezentēsiet 21. un 22. martā mums šo savu atzinumu, un mums vajadzētu droši vien 23. noteikti kā grozījuma iesniegšanas termiņu, vajadzētu īsu termiņu noteikti. Es ceru, ka jums tas ir pieņemam. Tas nozīmē, ka jums ļoti drīz būs jāsūta tūkošanai jūs atzinums. Labi, Rotovs kundze, vai jūs gribējāt vēl kaut ko noslēgumā teikt? Ļoti īsi jābūt tam ir pārtulkotam 1. martā, bet tā kā ir Tirkijas nedēļa, mums eh, nav iespēja debatēt to, tāpēc es gribētu lūgt visiem, kuri vēlas piedalīties šajā deba šajās debatēs, varbūt mēs varētu noturēt sarunu pa elektronisko pastu. Es cerēju, ka būs vairāk laika šīm debatēm, taču šķiet, ka vairs laika nebūs. Jā, mēģināsim iegūt, eh, atgūt iekavēto laiku. Turpina priekšsēdētājs. Es atvainojos komisijai, kura un citiem, kuri šeit eh, šī jautājuma dēļ Korholas kundze un es pats nenoturēsim viedokļu apmaiņu šodien, bet mēs sagatavosim ziņojums un 28. februārī, manuprāt, mums būs iespēja atvēlēt laiku viedokļu apmaiņai. Es tik tiešām atvainojos tiem, kuru laiku mēs esam izniekojuši, bet tā dažkārt gadās mūsu parlamentā. Un tagad. Ja mēs iziesim ātri cauri trim atlikušajiem atzinumiem. Sāksim par Trantaf, Trinta Filidiskungu, par Inovācijas Savienību. Yes. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es arī sākumā gribētu ļoti sirsnīgi pateikties ēnu referentiem. Viņi bija uh, gatavi sadarboties, viņi palīdzēja tikšanās reizē Strasbūrā. Paldies komitejas sekretariātam, jūs arī mūs ļoti atbalstījāt. Un es jau to teicu pagājuš, pagājušajā sēdē inovācijas un kā tās izmanto, lai uzlabotu pilsoņu dzīves līmeni. Kā arī uh, izkļūšana no krīzes nākošajā laikā. Tas būs tēmas nākošajā Eiropadomē. Mēs vēlamies analizēt situāciju un inovāciju mērķus, lai uzlabotu patērētāju dzīvi. No vienas puses, protams, ka tikai tās svarīgākās tēmas var uzsvērt manā atzinumā. Es, es koncentrēju uzmanīgi uz to, ka Eiropas konkurentspēja un iespēja radīt darba vietas, kas aizvietot tās, kas ir um, zaudētas, ir saistīts ar to, ka produktu pakalpojumi un procesi uh, inovatīvā veidā jāmaina, un inovācijas ir instruments, lai radītu jaunas darba vietas. Papildus tam situācija ir tāda, ir tādas zināmas, zinām trūkumi piekļuvē jauniem tirkiem. Tas, piemēram, ir saistīts ar to, ka nav pietiekami daudz investīciju vai arī uh, ir kādas citas problēmas, uh, pūles nav koordinētas. Nu, tas nozīmē, ka jākoncentrē uzmanība ir uz uh, privāto un arī publisko sektoru. Jāveicina MVU un mikro uzņēmumi, kuriem ir īpaši lielas problēmas piemēroties tirkumu. Jāizmanto inovatīvi projekti, jārada inovatīvi risinājumi, vienkāršākam jābūt finansējumam un tā procedūrām, lai šiem uzņēmumiem vairs nebūtu tik daudz problēmu ar šīm procedūrām. Jāveicina arī inovatīvo risinājumu ieviešanu. Tas ir saistīts ar dažādiem uzdevumiem un kontraktiem. Tādējādā veidā tiek stiprinātas attiecības un būtībā arī uh, mazināta administrācija. Tad jāveicina inovācijas, uh, kas ir saistītas ar vidi un ar inovācijas palīdzību jāmēģina uh, samazināt uzņēmumu izmaksas. Un tas nozīmē, ka būtu lētāki produkti patērētājiem. Uh, pamat jomās, piemēram, pārtiks produktu, piens un maize. Atzinuma teksts ir būtiski uzlabots priekšstādātāja kungs, pateicoties kolēģu, ēnu referentu grozījumiem un arī Strasbūrā tikāmies. Tātad paldies visiem! Rūlis un Hārbor kunga priekšlikums par pirms uh, kontrakta saistībām vēlējos ietvert. Un uh, tad arī par pārtiks produktu cenām to uh, arī ietvērt. Tad ir vēl tāda papildus informācija no iestādēm, kas nodarbojas ar inovācijām un arī par inovatīvo programmu finansējumu. Pārslēdz mēs nevarējām pārņemt šeit, runa gāja par uh, par pāris izgudrojumiem, diplomiem un jauno pētnieku mobilitāti. Bet uh, es jau esmu uh, iepriecināts, ka saņemšu vēl uh, grozījumus, kas uzlabos šo tekstu. Es domāju, ka mēs varam pateikties uh, no referenta puses par jau liela darba daļas uzņemšanos. Man šķiet Švāba kungs tagad izteiksies tautas partijas vārdā, vai ka būs kāds no sociāldemokrātiem. Roits man kungs ir norādījis, ka iesniegs grozījumu. Rūlis kundze ir šeit, un es arī esmu šeit. Švāba kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji ļoti īsi vai es runāju tikai Sartorī kundzes vārdā, vai visu referentu, ne tikai Sartorī. Un jūs varat iesniegt tos Trenta Filidis kungam. Trīs punkti cik svarīgas ir inovācijas, ja mēs vēlamies veidot inovāciju savienību, bet tā ir tikai daļa, tas ir pirmkārt, otrs Ir vēl vairāk detaļu, bet es varētu iesniegt to Trienta Ferdiskungam otrkārt trešajā punktā. No Sartori kundzes viedokļa varētu būt, eh, būt mazliet eh, <clears throat> piņķerīgs, šeit ir detaļas jāskata, un treškārt viņai ir šaubas par astoto punktu, kur referents aicina Eiro, Eiropas Savienības strateģiju izveidot, lai apkarotu augstās cenas un atbalstītu inovatīvos produktus. Es domāju, ka kopumā priekšlikumi ir noderīgi, lai tos apspriestu, un Sartori kundze cerīgi raugās uz šo apspriešanu nākotnē. Paldies, Rūles kundze! Heidi, lūdzu! Uh, missing, so you... Eh, jūs visi jūs esat nākamā, jo visi pārējie ir prom. Sorry, ich wollte nur sagen, ich bin... Es gribēju tikai teikt, ka es eh, arī esmu ieinteresēta par Roitovs kundzes eh, atzinumu, jo dažkārt nav īsti skaidrs, kas ir tas labākais. Uh, patērētājiem. Tagad par šo atzinām. Vācu tulkojums ir, nu, tāds diezgan pavājuši, un man būs jāiesniedz pāris grozījumi, lai vienkārši uzlabotu tulkojumu. Un ja kāds nezina, par ko iet runa, tad viņš vienkārši nesaprot tekstu. Es uh, iesniegšu arī uh, tādus nu, uh, lingvistiskus grozījumus. Um, just, uh, one, Pāris punkti no manas puses. Paldies ka pirms komerciāliem iepirkumiem jau tam ir iekļauti, bet ko es gribētu vēl pievienot, ļoti svarīgi ir sniegt elastīgāku, mobili, mobilāku pētni, pētījumu sistēmu. Šeit um, mēs varētu iekļaut atsevišķu aspektus pār savstarpēju kvalifikāciju atzinību un Es domāju, ka Inovācija Savienība vērš uzmanību uz finansējumu avotiem kompānijām, kas vēlas izmantot eh, inovācijas no universitātēm, citiem pētniecības centriem, lai tos ieviest, un šeit ir nepieciešams atbalsts. Un te būtu jāmeklē papildus finansējuma avoti. Es gribētu iesniegt grozījumu šajā jomā, bet paldies, ka. Uh, šis process ir, tiek virzīts. Tālāk man šķiet, ka tomēr vēl ir. Un Doratori kundze tā ir. Ah, uh, Jūs esat no izpētes ģenerāldirektorāta. Lūdzu, stādieties priekšā. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu Delatoris Kondze, jūs to redzat pat no attāluma, bet tagad daži komentāri no komisijas. Apsveicam atzinumu sagatavošanu, kā komiteja strādā pie šiem inovāciju jautājumiem, jo vienotais tirgus ir galvenais eh, inovāciju dzinējs spēks. Bet vēlos atgādināt, ka iepriekšējā nedēļā komisija sagatavoja savu uh, inovāciju rezultātu tabulu, un mēs tomēr netiekam līdz um, uh, Savienotā valstīm un Japānai, bet citi tiek līdz mums, konkrēti Ķīna. Tas ir nopietns vēstījums, tāpēc apspriedīsim secinājumus par par inovācijām. Mēs arī to darījām piekdienā, un mums ir jāatzīst tas, cik svarīgas inovācijas ekonomikas nākotnes izaugsmēji un mūsu sociālās sistēmas noturīgumam. Tagad daži prie, komentāri priekšsēdētāji no komisijas perspektīvas. Manuprāt, piektais punkts aicina komisiju atbalstīt publiskās sektora pūliņus Eh, komisija ir gatava to darīt, bet galvenokārt eh, tā ir dalība valsts atbildība. Varbūt jūs gribētu šo aicinājumu nosūtīt arī dalību valstīm. Septītajā punktā jauns eh, projekts par, vai jaunie projekti astotais par cīņu pret augsto cēnu problēmu. Varbūt šeit var piedāvāt kādus Citi risinājumi nevis inovācijas. Mēs gribētu lielāku skaidrības par šiem diviem punktiem. Visā pārējā mēs varam atbalstīt pieminētos jautājumus un problēmas eh, arī tajā, kas izskatēja pār iepirkumiem. Paldies! Ļoti jauki redzēt atkal mūsu komitejā, jo es zinu, ka jūs galvenokārt strādājat pie vienotā tirgus stratēģijas pirms dažiem gadiem. Un ļoti patīkami, ka jūs strādājat pie šīs svarīgās stratēģijas šobrīd. Trantofilīdis, kungs, mēs tagad strādājam pie darba grafika. 1. marts grozījuma iesniegšana, 22. martā skatīsim balsojums IMCO 12. aprīlī. Vai jūs vēl ko vēlties sacīt? Priekšsēdētāji, pilnīgi pareizi priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par komentāriem un ar nepacietību gaidu grozījumus un vēlu lieliskas debates nākamajā sanāksmē. Paldies, tas bija ļoti īsi un produktīvi viedokļu apmaiņa un mēs varam pāriet pie eh, nākamā ziņojuma, kas ir Šalde Mozes eh, kundzes ziņojums, un tas attiec uz budžeta izpildes apstiprināšanu. Jā, priekšsādātāja kungs. Šī ir nu tāda gara pēcpusdiena, bet nu visiem ir labi. Četras piezīmes par budžeta izpildi. Pirmkārt, jā, es zinu, ka tas ir nedaudz garlaicīgi, tā ir ekonomika, bet tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka, um, ka mēs sastādām šo ziņojumus. Tā ir parlamenta loma raudzīties, lai nauda tiktu izmantota saprātīgi. Un tādēļ mēs šos uh, apstiprināšanas uh, ziņojums uh, rakstā. Otrkārt, jāsaka, nu, laimīgā kārtā mūsu jomā viss ir tā ļoti labi noticis, viss attā, attīstās tādā labā virzienā un, nu, praktiski nav ko tā īpaši uh, apstrīdēt un kritizēt. Treškārt, dažās jomās vēl ir nepieciešams uh, rast nedaudz vairāk uh, atklātības, kā naudas ir izmantotas, kā tiek. Uh, sniegts atbalsts, dažās jomās nauda netiek pilnīgi izmantot, un tad, acīm redzot, ir vispār sarežģīti uh, uzzināt, ka vispār nauda šādiem mērķiem ir. Tas, kas ir pozitīvi, ir tas, ka, nu, teiksim, patērētāju. Uh, tiesi patārētāju tirgus izmaiņām ziņojums ir sastādīts. Līdz pirmdienai pulksnes 15. var iesniegt vēl grozījumus, ja jums liekas, ka tas ir nepieciešams. Paldies! Uh, thank you very much, Mr. Paldies, Haldimozes kundze. Nākoš, tagad Ivanos kundze, Rūlis kundze, vēl kāds. Vairāk kāda referenta nav Īvanovs kundze. Paldies priekšsēdētāju, ļoti īsi gribu pateikties Šaldemos kundzei par paveikto darbu. Mēs atbalstām eh, ieturēto līniju, kā arī īpašo paziņu solīt programmas sakara un neliels grozījums par MVU un to lomu un svarīgumu vienotajam tirgumu un gribētu lūgt komisiju analizēt esošo programmu efektivitāti un piekļuvu finansējumam. Paldies, Rūles kundze! Jūs esat mierā. Tādā gadījumā mēs. Eh, viss ir praktiski izdarīts, datums paziņojot, un, bet katrā ziņā man šķiet, ka mēs eh, esam atkal apsteiguši grafiku un atguvis eh, atgūšu sa, sapulces vadītāju iemaņas, mēs pāriem pie pēdējā punkta, kas ir Sehnalovas ziņojums par Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020. Eh, Kreutzmann kungam bija jāiet, eh, jādodas projām. Tūnas kundze nav klāts, Rūlas kundze varbūt ko varēs eh, teikt. Ranta Filidis kungs, diemžēl, ir devies prom, bet tagad Seknovs kundze dod jums vārdu, lai prezentētu atzinumu. Vai mums ir vēl kāds no komisijas? Nav vairs neviena no komisijas. They went, they Viņi gan ir devušies priekšlaicīgi pirms visiem pārējiem projām. Varbūt tas varētu būt tas tāpēc, ka mēs skatām šo punktu 5 minūtes agrāk nekā paredzēts. Priekšsēdētāji, es gribētu pateikties eh, par iespēju izteikties. un ceru, ka es eh, nenokavēšu savu lidmašīnu, tas man ir ļoti būtiski, bet gribētu pateikt, ka IMCO ir viena no komitejām, kas gatavo atzinumu šim ziņojumam, eh, ko eh, sagatavo atbildīgā komiteja nodarbinātības komiteja. Šī joma ir visai plaša izglītības joma, un tāpēc es vēršu uzmanību uz iekšējā tirgus aspektiem. Es negribētu, jo Eh, atkārtoties eh, tajā, kas ir sacīts citā komitejā, un tāpēc daži svarīgi aspekti, eh, kas ir izskatīti citās, citos ziņojumos, nav iekļauti manējā. Es gribētu norādīt to, cik nozīmīga Eh, profesionāla izglītība ir no vienotā tirgus viedokļa, konkrēti kvalificēta darba tirgus viedokļa, kas ir viens no būtiskākajiem eh, konkurēt spējas eh, radošiem ieguvumiem. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi pasvītrot savietojamību starp izglītības sistēmu dalībvalstīs, kā arī uh, Eh, valodu apmācību un augstas kvalitātes apmācību ārzemēs. Es domāju, komisija vajadzētu vērst uzmanību uz esošo izglītības sistēmas uzlabošanu un mazināt barjeras no iekšē tirgus perspektīvas. Es tāpēc pasvītroju to, cik svarīgi ir profesionālās kvalifikācijas atzīšanas direktīva. Komisijai ir jāņem vērā direktīvas pārskatīšana, lai varētu stiprināt um, profesionālo apmācību, kā arī ļoti nozīmīgas ir pārobežu saiknes un platformas starp izglītības iestādēm un darba devējiem, it īpaši pakalpojumu direktīvas ietvaros. Tāpat ir jāsniedz plašāks ietvars uzņēmējdarbības nozarei izglītību eh, programmām valsts iestādēm un citām. Un jāpievērš uzmanība Eiropas Savienības likumdošanai, kas paredz e, nozīmīgas atbildības. Ir arī citi ļoti svarīgi aspekti, kas ir saistīti ar šo jomu, bet es gribēju izteikties īsi. Tagad nosaukšu vienu piemēru. Nefor eh, mālā ap, apmācībā vai Eh, formāla apmācība, dažādā kultūra, attiecībās starp ražotājiem, patērētājiem, pārdevējiem, pircējiem, piegādātājiem, saņēmējiem. Es domāju, ka eh, šajā sakarā tiks piedāvāti grozījumi, un es arī sagaidu, ka tādi būs piedāvāti. Un pat ja grafiks ir samērā saspringts, es tomēr gribētu piedāvāt tikšanos ar ēnu referentiem nākamajā nedēļā Strasbūrā un cerīgi raugos uz visiem jūsu komentāriem un jūsu devumu. Paldies! Paldies, Sarovs kundze! Paldies par ļoti labu ziņojumu! Li Gripas kundze! Uh, merci, mēs... Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, gribēju pateikties referentam par ļoti interesanto darbu, kas mums tika izskaidrots izskaidrojis ziņojuma garu, mēs atbalstām pamat domas, pamat līnijas, tas ir pats par sevi saprotams šeit, jo, lai sasniegtu pilnu vienotā tirgus potenciāli, ir nepieciešama konkurēt spējīga, darboties spējīga, inovēt spējīga Eiropas ekonomika, un šim nolūkam ir nepieciešams kvalificēts darba spēks. Mēs uh, norādījām galvenos punktus referents atzinumā un gribētu pasvītrot atsevišķus no tiem, kas mums šķiet būtiski. Varbūt kaut ko vajadzētu precizēt, piemēram, profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un ir no vienas puses jāpārskata direktīva balstoties uz uh, izvērtēšanas rezultātiem jāuzlabo ir esošie rīki. Mēs vēlamies pasvītrot, ka ir labāk jāizmanto esošie rīki, e, kas ir e, sagatavot Kopenhāgenes procesā, certificēšanas laikā e, un citos pasākumos Eiropās. Visi šie rīki ir pietiekami augsti jāvērtē un labi jāizmanto. Tāpat arī es gribēju atbalstīt visu, ko sacīja Selhanovs kundze saistībā ar konkurētspēju un kvalificētu darba spēku, uzstājot uz to, ka ir ļoti svarīgi uzlabot uh, izglītības, profesionālās izglītības piemē, sistēmu piemērošanu un pielāgošanu darba tirgus vajadzībām, lai varētu labākā veidā saskaņot profesionālās izglītības sistēmu dalībvalstīs, tātad eh, gan eh, apmācību struktūru, profesionālās izglītības iestādes eh, un darba tirgu. Manuprāt, nepārtraukti ir jāpielāgo profesionālā izglītība esošajām reālajām vajadzībām darba tirgu, kurš attīstās ļoti ātri un kļūst aizvien prasīgāks. Tāpat arī mēs vēlētos precizēt jautājumu par praksi un veidot strukturētu Eiropas uh, Eh, ietvaru praksēm eh, vajadzētu, protams, atcelt astošos šķēršļus, lai varētu nodrošināt eh, prakses vietas Eiropā. Un pēdējais punkts, mēģinu runāt ļoti ātri un īsi, tā ir mācekļu mobilitāte. Ir dažādas programmas Eiropā, Leonardo da Vinča, lai veicinātu mācekļu mobilitāti. Šī ja gadījumā programma būtu jāpaplašina, jātīsta un jānodrošina tas, lai šajā programmā ietilpstošie kredīti netiktu izmantoti dažādiem budžeta koriģēšanas mērķiem un vajadzētu garantēt un stabilizēt un attīstīt šo līniju. Lūk, tie bija galvenie punkti, kas pilnībā atbilst jūsu piedāvātājiem. Varbūt sastajā punktā, kur jūs atsaucaties uz pakalpojumu direktīvu, ko jūs eh, saprotat ar atsauci uz eh, pakalpojumu direktīvu sastajā punktā? Tas bija viss no manas puses. Paldies un Man šķiet, ka esmu vēl vienīgais sēna referents palicis pārējie ir devušies noķert savus lidmašīnas. Un, manuprāt, šis ir ļoti labs gadījums, lai mēs varētu gūt bagātino, lai mēs varētu bagātināt atzinumu par eh, profesionālo izglītību. Un es piekrītu iepriekšējās runātājas sacītājai No savas puses gribētu sacīt, ka šīs ir ļoti labs eh, dokuments, un varbūt vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz Eiropas 2020 sadaļu, ja mēs skatām šo stratēģiju. Kā komisijas ziņojumā ir norādīts, dalību valstis aicina darīt vairāk. Uh, radošajā un uzņēmēju darbības vidē. Un to mēs runājām arī ar Trenta Filidis kungu. Un es domāju, ka varētu iesniegt vienu vai divus grozījumus šajā sakarā. Un ļoti e, nozīmīgi ir izglītība uzņēmējdarbībai, tāpat arī jūsu norādītais mobilitātes punkts ir būtisks valoda apmācība tieši tāpat, bet e, jautājumi, kas ir saistāmi ar radošo darbu un inovācijām, ir tieši tāpat jāizceļ un varētu, varētu piedāvāt likt uz tiem lielāku uzsvaru. Nākamais punkts attiecas uz. Um, pārnesamības kvalitā, eh, kvalifikācijām. Un mums ir jādod iespēja cilvēkiem ņemt sev līdzi visu uzskaiti par viņu kvalifikāciju un apmācību un praksi, kas varētu būt ļoti nozīmīgi nākotnes darbā. Uh, prasmīgiem darba darītājiem Eiropas tirgu un visbeidzot eh, par pakalpojumu direktīvu runājot, arī mani tas interesē, bet vēl ir jānorāda, ka iekšējā tirgus informācijas sistēma, kas, eh, kas ir nozīmīga tiem, kuru kvalifikācijas eh, nav tik viegli atzīstams, bet tā ir joma, kur kur mēs apzināmies, eh, ka profesionālie jautājumi ir ļoti nozīmīgi gan solvit, gan iekšē tirgus informācijas sistēmām. Tas būtu manis sakāmais un, un tagad došu vārdu, nevar izrunāt jūsu, jūsu uzvārdu. Sjatalī kundze. Es nezinu, vai jūs abas sacīsiet kādu vārdu, bet mēs dodam jums vārdu uz pāris minūtēm katram. Viena no jums ir no kultūras un izglītības eh, degā un otra no. Eh, eh, ģenerāldirektorāta. Paldies, priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Es patiesībā varu tikai piekrist vairākumam ieteikumu, kas tiek izteikt šajā atzinumā, šajā, un uh, īpaši mobilitātes un prakšu jautājumi ir izšķirīgi svarīgi, to mēs esam uzsvēruši arī mūsu nesenajā brīgas komunikē, mūsu politiskajā deklarācijā, ka mēs uh, vēlamies veicināt mobilitāti mācekļu mobilitāti un prakses iespējas Eiropā, un tas atbilst arī 2020. gada stratēģijai un jaunatnu kustībā iniciatīvai. Tātad mēs pie tā strādājam, bet mums ļoti svarīgi ir strādāt pie kvalitātes aspektiem apmācībā, mobilitātē un prakšu kontekstā, jo tagad Leonardo da Vinci programmas ietvaros mobilitāte ir nodrošināta, bet tomēr tā ir uh, vēl ļoti zemā līmenī salīdzinot ar augstāko izglītību, un mēs vēlamies uzlabot kvalitāti. Un mēs arī gribētu redzēt, uh, lai mazie un vidējie uzņēmumi iesaistītos uh, šajā procesā. Darbs turpinās pie kvalitātes jautājumiem šīs programmas ietveros. Vairāk neko daudz nevaru pateikt par komentāriem, ko jūs izteicāt par profesionālo kvalifikāciju un pakalpojumu direktīvu, un tad dotu labprāt vārdus vai kolēģei no Dega Marta. Paldies! Mēs uh, augstu vērtējam IMCO komitejas interesi par šiem jautājumiem un Empelu ziņojumu. Vienīgais jautājums, kuru gribētu ar jums apspriest, ir par ceturto punktu šajā atzinumā, kas aicina komisiju veicināt uh, mijiedarbības ar pasaušajām kvalifikācijas sistēmām, piemēram, starp 22.005.36 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, boliņas procesu attiecībā uz augstā izglītību. Un es gribētu, lai šeit tiktu nedaudz grozīt šis punkts, jo ja mums šķiet, ka no juridiskā viedokļa nav iespējams pastiprināt mijiedarbību starp trim dažādām lietām - starp direktīvu, kas ir iekšē tirgus likumdošana, boloņas procesu, kas ir starpvaldību process un Eiropas uh, eh, kvalifikāciju sistēmu, kas ir dalību valstu atbildībā. Un no faktu viedokļa, jūs zināt, ka mēs esam uzsākuši pētījumu, lai pētītu uh, mijiedarbību starp kval profesionālo kvalifikāciju direktīvu un izglītības reformām. Tātad mēs gribētu sagaidīt šī pētījuma rezultātus, lai varētu uz to balstīties un tad uh, raudzīties, kā, kādu pieeju varētu izvēlēties kā labāko, lai balstoties uz uh, izglītības reformām, veicināt mobilitāti. Paldies! Tātad jūs iesakāt uh, šeit noformulēt to, ko, jū, ko jūs izpētat, ko jūs jau darāt, bet varbūt, ka referenti arī varētu gaidīt šos rezultātus. To es atstāšu viņas ziņā. Senhalovs kundze, vai jūs vēlties izteikties noslēgumā? Un Legrups kundze un es pieminēju jautājumu par pakalpojumu direktīvu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, dāmas un kungi, gribētu jums pateikties par ļoti interesantajiem komentāriem. Sastais punkts. Šeit es uh, zinu, ka mēs varēsim to visu noskaidrot. Es gatavoju sanāksmi mums Strasbūrā. Uh, arī attiecībā uz savstarpējās izvērtēšanas uh, jautājumu, tādu kā labākās prakses apmaiņu, un tāpēc es iekļauju šeit atsauci sastajā pantā. Runājot par ceturto pantu, man jau pie manis vērsās komisijas pārstāvis ar potenciālu grozījumu, es to pieņēmu, tas iet tajā pašā virzienā, paldies par visiem komentāriem un es gaidu mūsu tikšanos Strasbūrā par grozījumu iesniegšanas termiņu. Tas ir 14. februāris, balsojums 28. Paldies! Jā, tā tas ir. Valentīnas diena eh, grozījuma iesniegšanas termiņš trijos pēcpusdienā un 16. balsos vadošā komiteja. Mēs eh, pabeidzām nedaudz agrāk par noteikto laiku, bet es atvainojos kas eh, gaidīja Korhols un manis eh, nodokļu apmaiņu, to mums būs jāatliek uz nākamo sanāksmi. Tā būs 28. februārī Briselē no 3 līdz 6. Un mums būs diskusijas par vienotā tirgus eh, aktu, par šādamos kundzes atzinumu un par virkni citu punktu. Es uh, Priecājos, ka varēsim tikties uh, nākamajā sēdē. Un Samhals kundze, tagad jūs varat doties mājās. Paldies, ka palikāt. Līdz ar to sēdi slēgta.